So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Uh... Cienītās kolēģis, godītie kolēģi, es jūs sveicu šorīt. Malkums Harbors šodien ir lūdz mani aizstāt, jo viņš ir devies uz konferenci. Un arī visi e, priekšsēdētāji vietnieki arī ir projām. Un es tomēr ceru, ka mums būs labs darbs. Mm, mums izdosies veiksmīgi arī šo darbu virzīt tālāk. Tas, protams, nozīmē, ka mums būs iespēja arī tagad risināt diskusijas padziļināti, jo tas nozīmē, ka mums varbūt tieši šis mazākais dalībnieku skaits nāk par labu, tad mēs varam paizināties lietas būtībā vēl vairāk. Labi, tad daži paziņojumi. Vakardien koordinātoru sanāksmē. Mēs vienojamies par um, komiju kundzes uh, ziņojumā par standārtu normatizēšanu. Uh, Eh, vienoties par pirmo lasījumu, bet eh, tās nebija tik vienozīmīgas diskusijas. Tātad mums bija garāks debats, un tā rezultātā tomēr nolēmām, ka visus tad pieņemsim pirmā lasījumā. Jo ir jau tā, ka padomi ir gatavi ļoti strauši jautājumu virzīt tālāk. Un tāpēc arī mēs redzam, kā komitejā uh, līdz vēl papildus vēl diviem citiem dokumentiem, tad, um, kur jau ir novirzīti uz balsošanu, tad arī mēs šo straujāk virzīsim uz balsošanu. Un gribu norādīt, ka te ir nepieciešama 21 balss no komitejas, lai tālāk tad arī varētu šo procesu virzīt tālāk. Un tikai jūs paši informācijai vēlreiz jums vēlos atgādināt, Par šo jautājumu vēlreiz atgādināšu. Tātad arī pirms mēs ķersimies pie balsošanas, lai visi kolēģi būtu precīzi informēti un zinātu, par ko ir runa. Labi, tad ķeramies pie šodienas pirmā darba kārtības jautājuma. Un man gandrīz vai nērti, jā, jo sanāk, ka es tikai nevis kā arī kā priekšsādātāja, bet reizē darbos kā koordinātore un referente. Trīs lomās, un līdz ar to tas, nu, ir vienkārši tāds sagadīšanās. Un tāpēc Tomēr skatīsim tāds uzreiz arī manu, tātad sagatavotu ziņojumu, Gepard ziņojumu par um, banku pamatpakalpojumiem. Un tad es kā pamat re, uh, jautājumu sagatavotā referente skatos, vai ēnu referenti šeit ir. Es redzu, ka Cīskungs vēl ir. Mm, nē, piedošana. Ēnu referents neviens nav ieradies. Uh, bet nu es ceru, ka viņi ceļā un gal galot arī seko internetā, un mums darbs ir jāturpina, un paldies eh, arī visiem, kas seko, un es sveicu jūs visus, kas mūs arī klausāties un sekojat mūsu darbam, izmantot internetu tiešsaiti. Lūk, šajā priekšlikumā Mums ir saņemt, esmu saņēmusi 807 grozījumus. E, tie visi interesanti grozījumi, ierosinājumi, un lielākā daļa no tiem ir, protams, vērsta uz vienu virzienu. Un tātad skaidrs, ka tur var tur arī, zinām, mērā arī to visu um, sadarboties un iekļaut. Te ir vēlreiz svarīgi arī norādīt, kam Eiropas Savienība var uzlikt pienākumu dalībvalstīm nodrošināt to, lai katrs uh, iedzīvotājs Eiropas Savienībā um, var iegūt piekļuvi banku kontam, lai katram iedzīvotājam būtu savs bankas konts, ko viņi arī tad varētu viegli arī izmantot. Es vēlos jums atgādināt, ka, protams, te situācija ir ļoti atšķirīga dalībvalstīs, piemēram, Bulgārijā un Rumānijā. Ar vienu pusē no iedzīvotājiem nemaz nav neviena banka konta. Uh, Bet ne tikai tajās valstīs, arī Vācijā ar vieni trīs miljoni iedzīvotāju, kuriem nav bankas konta. Un es tomēr vēlētos vēlreiz skaidri uzsvērt, atcaucoties uz iepriekšējām diskusijām komisijā, komitejā. Tātad mēs runājam par tiesībām un nevis pienākumu uh, izmantot banku kontus. Tā kā personas, kas nevēlas vispār sev atvērt banku kontu, viņiem tās tiesības, viņiem tas nav pienākums. Uh, Un vienalga mēs domājam, tas ir jānostiprina arī tiesībās nosakot, ka vai nu tas būtu bezpajumtnieks vai nabadzīga persona, studējošais vai kā mm, citā statusā, nedrīkst būt nekādi absolūti šķēršļi personai atvērt savu bankas kontu. Lūk, par to mēs runājam. Vakardien jau ar ēnu referentiem sarunās mēs arī tikāmies un mēs runājam par šiem 87 grozījumiem. Un staplaikā mēs tad esam vienojušies par desmit kompromisu grozījumiem. Tātad tieši šobrīd ir sagatavošanas procesā. Un frakciju starpā mums turpinās vēl arī sarunas. Un es tomēr vēlētos jau tagad norādīt uz pašiem svarīgākiem jautājumiem. Pirmkārt, izmaksas. Tātad nodevs, banku nodevs. Uh, ko iedzīvotājiem jāmaksā par konta apkalpošanu. Te ir diezgan liels variācijas. No vienas puses mēs dzirdam viedokli, kas saka, nekādas izmaiņas nedrīkst būt, vienmēr jābūt kā pamatkontam, ir jābūt bezmaksas, līdz pat grozījumiem, kas tomēr nosaka minimālos nodevas. Mēs par to esam arī ilgāk jau diskutējuši. Mans priekšlikums būtu lai mēs tiešām tādu noteiktu, kā pašos pamatos. Ir jānodrošina, ka šie konti ir bezmaksas. Savukārt, ja rodas kaut kāds arī papildus izmaksas, uh, uh, ja pieprasīts nodevs, banku nodevs, tad tam ir jābūt tiešām tādā uh, samērīgām un pamatotām izmaksām. Es īsti nevaru atrast, kā to precīzi vārdu pateikt. Nu, tā gadās, ka izstrādāt priekšlikumus vācu vai angļu, angļu vai franču valodā, pēc tam ir grūti to visu prezentēt vācu valodā. Tad tas ir viens šis piedāvājums, un um, tālāk arī šīs tiesības piekļuvēji bankas kontam pamatotā veidā gan varētu arī tikt liektas tajos gadījumos, ja konstatētu kaut kādus uh, noziegumus, uh, piemēram, terorismu vai naudas atmazgāšanu. Lūk, par to mēs arī varētu tad arī precīzi atrunāt ziņojumā un arī norādīt, ka īpašo arī norādi likumdošanā, lai tātad mēs jau pateiktu, ka mēs vienojamies, ka atsaucamies uz pastāvošu likumdošanu, ka šādos gadījumos, protams, varam liekt personai piekļuvi bankas kontam. lai nekādā veidā nepieļaut, ka ar šādu tiesību aizsega personas nodarbojas ar šādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpat mēs runājam par ļoti būtisku jautājumu, um, kas, manuprāt, ir jāizceļ. Šis pamatkolons neuzliek bankai pienākumu kaut kādā veidā nodrošināt to sasaistīt ar kaut kādu veidu apdrošināšanu vai tam līdzīgi. Nē, pamatkons ir vienkārši pamatkons, un tur nekāds papildus pienākumu bankai arī nav saistoši. Tad Jautājums ir par, protams, kādā veidā ir cilvēks un persona sasaistīta ar konkrēto valsti, kurā tiek iekārtots um, viņa konts. Kādā veidā mēs to nosakām? Nu, mans priekšlikums ir tāds, ka persona ir sasaistīta ar šo kontu un pirmkārt ir saistīta ar pašu valsti. Būtu jābūt jābūt iepriekš šādai saiknei personai ar valsti. Nu, kādā veidā tas īsti ir um, pierādāms, tas katrā ziņā ir um, vēl atklāts. Nu, bieži vien studenti šo piedzīvo. Viņi saka, um, mums pieprasa kaut kādas arī mm, absurda situācijas. Viņi nevar izī, parakstīt īsu līgumu, jo viņiem nav skaidrs vēl bankas konts. Bankā savukārt saka, mēs jums neatveram kontu, jums nav īras līguma. Absolūti neiespējama atrisinām situācija. Līdz ar to mēs šādas situācijas vēlamies novērst un meklējam iespējamos formulējumus, kādā veidā mēs to vislabāk varētu atrisināt. Arī gaidu šeit priekšlikums no ēnu referentiem. Tālāk. Tālāk šis izcinājums par alternatīviem strīdus atrisināšanas metodi, arī ADR. Um, mēs skatāmies, vai šo sistēmu mēs arī varēsim piemērot, Un īpaši, ja tagad arī te tiek izstrādāts jauns likumdošanas priekšlikums, mēs nevaram izteikties eh, notikumam pa priekšu. Nogaidīsim, skatīsimies, kā to varēsim vēlāk izmantot. Skatos, vai neesmu ko vēl piemirsusi. Bet droši vien tad arī ēnu referenti vēl varētu kaut ko piebilsties, kaut ko būtisku esmu piemirsusi. Došu vārdu līdz ar to kolēģiem. Tātad labi, Hans Pēters Mājers gan ir atvainojis, ka viņš nevar ierasties un viņam ir tad uh, nodrošināts pārstāvis. Jā, paldies priekšsēdētāji, es tātad aizstāju uh, ah, Majer kungu, jeb nu skatoties uz mani, domāju par viņu, un es līdz ar to izvēlošos runāt vācu valodā. Manuprāt, vārds, ko jūs nevarētu atrast vācu valodā, droši vien būtu vernumtīgi. Un uh, Mums tātad tautas partijas nostāja šādi. Mēs pateicamies jums par ierosinājumu, mēs uzskatām, ka šie daudzie priekšlikumi ir ļoti labi. Tātad jautājums par to, ka um, jābūt šeit arī šādiem samērīgam un piemērotai arī izmaksām, tad vēl to varētu saukt par angamesinu vārds, ko jūs nevarētu atrast. Un mm, tātad šeit vēl mēs nevaram uzliekt kā pienākumu bankām bez maksas atvērt kontus. Tātad mēs skatāmies, ka, ja banka ir atvērts konts, tad um, ir jāskatās arī iespējas, ka arī izmanto arī kaut kāds attālinātos bankas operācijas. Nu, tā ir internets vai telefona banka, nu tas vairs nav bankas pamatpakalpojums, līdz ar to tas nebūtu jāiekļauj šeit vispār priekšlikumā. Tāpēc uh, Hans um, Peters uzskata, ka tas būtu lieki. Uh, Un uh, nav iespējams tomēr runāt arī par bezmaksas pakal, pakalpojumu. Tā tad mēs varam vienīgi runāt par šādām samērīgām izmaksām un pamatotām izmaksām. Un tad tas būtu tomēr jāatzīst. Nu, nevar prasīt nu, bankām to darīt pilnīgi par velti. Tad, ja mēs runājam par zināmiem, varbūt arī uh, šīm konkrētām personām, bezdarbniekiem, uh, bezpajumtniekiem, sezonāliem darbiniekiem, um, migrējošiem darbiniekiem. Uh, Te vajadzētu atsevišķi barot apsvērumu punktā pateikt, ka runa ir par to absolūto principu ievērošanu, ka tiek atvērts konts visām personām, arī visneaizsargātām personām, neatkarīgi no viņu status. Tāpat arī kolēģis ierosina svitrot to daļu, kā to arī ierosina Ola Šmits, kur ir atsevišķi pap, vēl papildus grozījumi, kas it kā mēģina to kaut kādā ierobežot. Un visbeidzot, mēs vēlamies novērsties pie atteikuma atvērt kontu. Nu, ja tad, tad kādai personai atsaka atvērt kontu, tad viņam ir jāsaņem pamatojums, lai viņš varētu arī to apstrīdēt. Un iespēju tomēr arī, arī veidot uh, um, kolektīvās prasības. Tas ir pārāk uh, pārspīlēts atkal variants. Tad vēl par šo alternatīvo uh, strīdus atrisināšanu. Uh, es nezinu vēl kā tāpēc ir ADR pat nosaukts par LL, nu katrā ziņā tad tā ir jaunā direktīva par alternatīvo strīdu atrisināšanu un nesteigsimies priekšā, paskatīsimies, kā tā būs, kā tā tiek atrisināta. Bet te nevar runāt, vispār kāpēc būtu jārunāt par kolektīvām prasībām, sūdzībām. Uh, Taču vienmēr šis konts ir saistīts ar individu, un tas ir katra individa tad līdz ar to darīšana. Tas pilnīgi nepamatoti tad ir atbalstīt tādus grozījumus. Tātad visus šos izņemot tos, kurus es nosaucu, arī daudz partiju var atbalstīt kompromisu grozījumus. Paldies jums arī par valodniskiem padomiem, paldies par precīziem vārdiem, un, manuprāt, līdz ar to nebūs arī nekādu arī šeit sarežģījumi. Tālāk vārds liberāliem. Ale Šmits, lūdzu. Uh, Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es centīšos būt pats, un tas varētu būt ļoti sarežģīti. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti labi uzrakstīts. Un vakarā, kad mums bija šīs diskusijas, es jums to arī teicu Es varu piekrist kompromisa grozījumiem. Mums bija diskusijas attiecībā uz to, cik lielu slogu tas uzliks bankām, eh, kāda veida maksājumus, izdevumus vai finanšu riskus bankas uzņemās. Uh, Un tas ir viens no pamatelementiem, kas man visvairāk interesē, jo tas nav tāds nepretrunīgs jautājums. Mēs to ļoti labi zinām. Ja mēs domājam, ka ja ir, tās ir neatņemamas patērētāja tiesības atvērt pamatu kontu bankā, kopējā tirgu, ko mēs cenšamies e, šeit e, izveidot, ja mēs tā uzskatām, tad ir jārada tiesības un iespējas visiem šo bankas kontu arī iegūt. Un es nedomāju, ka te vajadzētu celt kaut kādus papildus šķēršļus tiem, kas šādu bankas kontu atvērt vēlas. Es domāju, ka tas ir ļoti žēl, ka dalība valstis īstenībā tik ļoti maz ir darījušas, lai nodrošinātu pilsoņiem šādus instrumentus if we should have um, some sort of text that we can agree on. Uh, ja mēs varētu vienoties par kaut kādu tekstu, tad no mana viedokļa vissvarīgākais, uh, tas, kas Vācijā ir angemesene vai vernünftige, uh, man tekstā vārdi reasonable un tas ir jūsu teksts, ko jūs pati sākumā rakstījāt. Tātad šis vārds reasonable ir ļoti būtisks, un mums par to vajadzētu vienoties. Un tieši tas ir tas, ko Mairkungs sacīja ar sava jaukā kolēģa eņģeļa palīdzību. Ja mums ir e, jāveic šī diskusija ar bankām un, bankām un banku asociācijām, tad mums tas arī viņiem ir jāpasaka. Tālāk vēl kāds svarīgs jautājums. Kā vai uz kāda pamata jūs varat e, atvērt šo pamatkontu? Jo bija diskusija par to, ka ir, e, ir šāds formulējums demonstrated connection, bet manuprāt tā ir papildus barjera, jo tam vajadzētu būt ļoti vienkārši atvērt šo kontu. Būtībā tādas ir šīs manas vēlēšanās un priekšlikumi no manas puses, un kā es jau teicu, nu, šis jautājums nebūtu nav tik viennozīmīgs. Vispirms tas ir jautājums Eiropas Savienībai, otrkārt, jā, tas ir jautājums dalību valstīm. Vai varētu uzlikt to par obligātu pienākumu šādu pakalpojumu nodrošināt? Mans, man atbilde ir jā, es domāju, ka tā, tam jābūt. Mēs šodien dzīvojam citādā pasaulē, un tāpēc mums to vajadzētu darīt. Un ja dalība valstis uh, iepriekš nav ne pirkstu pakustinājuši, vismaz lielais vairums dalību valstu, nu tad mums kaut kas jādara Eiropas Savienības līmenī. Es nezinu, vai tas ir sociālistiski vai liberāli, bet. Uh, Vakar mēs iejukām nedaudz citā diskusijā, bet es domāju, ka tas ir tikai taisnīgs darījums. Un tāpēc es domāju, ka mēs to varam saistīt ar Mario Monti un viņu priekšlikumiem. Un pildot vienu no viņa prasībām, radot labākus apstākļus e, iekšējā tirgus funkcionēšanai, vienotā tirgus funkcionēšanai, es domāju, ka jūsu uh, Eh, ziņojums ir tikai apsveicams. Paldies, Šmita kungs, un tagad es. Krinskundze nav klāt, un tad es došu vārdu Žanam Tenisam no Gojas. Paldies, priekšsēdētāji. es samulsināšu Šmitu kungu vēl vairāk, jo es īstenībā pat piekrītu tam, ko viņš tikko teica. Manuprāt, ziņojums ir ļoti labs. Manai delegācija eh, ļoti pozitīvi skatās uz kompromisiem, taču man tomēr daži komentāri. Visumā apvienotie kreisie kompromisam piekrīt. Vispirms šis te vārdiņš reasonable, saprātīgs. Mums ir eh, grozījums no zaļajiem kurā mēs vēlamies pateikt, ka banka nedrīkst prasīt lielāku sāmaksu eh, par pakalpojumu, kā eh, ne, lielāk par tās izmaksām. Nu, eh, jo iedomājieties tiesu un tiesnešus, kuriem ir jāinterpretē, ko tad nozīmē vārds reasonable. Uh, Tas varētu radīt grūzi, grūtības, tādēļ mēs esam piedāvājuši precizējumu. Mums ir jābūt ļoti prātīgiem, tad, kad mēs runājam ar sasaisti ar dalību valsti ir ļoti grūti aprakstīt eh, visas situācijas, kurās eh, kādam ir vajadzīgs bankas konts kādā dalībvalstī. Piemēram, jūs meklējat darbu, jums ir ļauts meklēt darbu trīs mēnešus un ja jūs nevarat dabūt darbu šajos trijos mēnešos, es nezinu, kas tad notiek, bet ja jums ir eh, dalība valstī, piemēram, ģimene, un kāds no ģimenes locekļiem nomirst, tad, protams, būtu labi, ja būtu bankas konts, jo sistēmas Eiropā ir atšķirīgas. Man, piemēram, ir Nīderlandē bankas konts, bet tas nenozīmē, ka jebkuras eh, darbības var veikt citā dalību valstī. Lijkt me heel moeizaam en ik zie ook niet waarom we die, uh, die weg op. Ja jūs esat saistīts ar šo valsti, nu, eh, to nevienmēr ir viegli pierādīt, un es varbūt saprotu, ko Mājerkungs gribēja teikt par alternatīvo un tradicionālo strīdu izšķiršanu. Uh, jo mēs arī šajā komitejā runājām par šīm te iespējām, un šīs debates iekļaut šīnī ziņojumā ir visai grūti. Tātad, kas mums būtu jādara? Mums jāatrod veids, kā klientam, kuram atsaka konta atvēršanu, viņam ir jāvar kaut kādā veidā apstrīdēt šis lēmums. Es nezinu, varbūt mēs to varam iekļaut ziņojumā par ADR un ODR, tātad par alternatīvo un tradicionālo strīdu izšķiršanu. un mūsu grupa to tā tad visnotaļ atbalsta. Jā, paldies, ECR ir, jā, lūdzu, jums vārds paldies, priekšsēdētāji, labrīt, dāmas un kungi. Es šodien pārstāvu Ešlī Foksu, kas nevarēja ierasties un atvainojas par to, Um, ka nevar pats personīgi paust savu nostāju, un tādēļ es vēlētos noformulēt viņa pozīciju, jo viņš man ir devis attiecīgās instrukcijas par šī jautājuma izklāstu. ECR grupa atbalsta lielāku patērētāju aizsardzības pakāpi, un mēs piekrītam tam, ka ir ļoti svarīgi, lai jums būtu pamatmaksājuma konts. Mūsuprāt, likumdošanas priekšlikums, mūsuprāt, nav labākais veids, kā panākt šo mērķi. Mūsuprāt, dalība valstis šos mērķus var eh, panākt eh, pašas saviem līdzekļiem, balstoties uz brīvprātīgiem nolīgumiem, eh, kas jau šobrīd pastāv starp dalību valstīm un bankām par pamatu kontu atvēršanu. Visi politika kas varianti tiek apsvērti un jāizmanto visi eh, citi pirms tiek pieņemts uh, likumdošanas akts un jāņem vērā subsidiaritātes princips. Pirmkārt, tas bija pirmkārt, otrkārt ir svarīgi, lai dalību valstīm būtu nepieciešamā elastība, lai viņi varētu, lai tās varētu pašas noformulēt pieeju uh, pamatkontam. Uh, runājot par 41. pantu, uh, Eh, mēs eh, tātad par 41. Eh, grozījumu. Mēs nevēlētos šeit būt pārāk norādoši par to, kādas cenas nosakāmas un tā tālāk. Katra dalībvalsts var pieskaņoties savam vietējam tirgumam. Un mums patīk apkārtas kundzes kompromiss par to, ka šādi konti vēlams, lai būtu bezmaksas. Un tas nozīmē, ka uh, nav nepieciešams noteikt kaut kādas vieni, vienādas prasības. Visām bankām ir svarīgi, lai vismaz viena vai vairākas bankas piedāvātu šādu iespēju. Un, uh, lai pilsoņiem būtu iespēja šo pamatkontu atvērt, tad, uh, protams, ir vajadzīgas klauzulas vai normas, E, kas neļauj kontu atvērt naudas atmazgāšanas nolūkos e, vai e, kādām citām noziedzīgām darbībām. Nu, tālāk runājot par maksājumu kartēm un mobīlo, mobilās bankas pakalpojumiem, internetbankas pakalpojumiem, principu Principā arī visa šīs ir neatņemamas eh, bankas pakalpojuma sastāvdaļas, lai jūs varētu, piemēram, iemaksāt savu algu kontā un pēc tam izmantot šos līdzekļus. Eh, Fokskunga po, eh, pozīcija ļoti tūl kompromisam, kas tika panākt šajā komisijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja, paldies. F un D grupa. Hmm, Zaviņi nav klāt. Kāds cits? Nav. Nu tad visam pārējiem deputātiem vārds. Vēlas kāds lūdzu kaut teikt, uzdošu vārdu komisijai? Nē, labi. Tad vārds pieliekungam. Lūdzu. Möchten Sie Kommentāri, bitte schön, Sie haben das I'll, I'll be very brief. Uh, thank you, Madam. Ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, mums eh, ir eh, prieks pateikties komisijai un arī koreferentiem par šo labo darbu, un mēs gaidīsim tālāko virzību. Es saprotu, ka galīgais balsojums notiks šajā pavasarī. Tas ir ļoti piemērots laiks. Jā, paldies. Tad es kā referenti varbūt pāris vēl lietas pateikšu. Ja mēs tiešām vēlamies, lai jau tad eh, gala balsojums tas tiktu virzīts jūlijā plenārā sesijā, bet tas, protams, arī atkarīgs no citām komitejām. Un tad jau mēs 8. maijā balsosim savā komitejā. Un paskatīsimies tad, cik tad, protams, atbildīgā komiteja arī pārņems mūsu priekšlikumus. Tā kā tas ir ne tikai labā griba, bet arī, protams, akūta vajadzība sadarboties. Un tad es gribētu vēl dažas lietas komentēt un no savas puses pateikt. Pirmkārt, par šo mm, likumdošanas priekšlikumu vajadzību. Manuprāt, tas ir skaidrs, un to lielākā daļa arī vēlreiz apliecina komitejā arī šo vajadzību. Lai gan Eiropas komisija jau pirms vairāk nekā pirms gada uh, aicināt dalībvalstis rīkoties šajā jautājumā. Diemžēl dalībvalstis neko īsti nav darījušas, vai pat rietumis vispār neko nav darījušas, un tā kā komisijas dotā iespēja dalībvalstīm rīkoties, m, mm, tika ignorēta, un tagad ir vienkārši jārīkojas Eiropas līmenī jau tad. Par izmaksām. un ja banku nodevām. Nu, katrā ziņā mēs, domāju, varētu sagatavot tam ar arī sākotnējo kompromisu priekšlikumu. Tātad pamatprincips ir, ka banko pamatkonti ir bezmaksas, vai nu vismaz tad tikai par ļoti tādu nelielu saprātīgu maksu. Tad jau, ko es iepriekš nosacīju, ka varbūt mēs noteikti arī kaut kādu augstā sliekšņus uh, jeb griestis, tas būtu tomēr ļoti problemātiski šāda ideja, kas bija par 5 eiro vai 12 eiro. Lūk, jo mm, dzīves līmenis dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs. Vācijā, protams, 15 eiro varbūt nebūtu liela nauda, bet Rumānijā tā ir ļoti liela nauda, un tāpēc būtu nesamērīgi risināt šo jautājumu nosakot šādus griestus. Mums jāņem vērā arī cenas un dzīves dārcība dalībvalstīs. Tāpēc vēlētos tomēr palikt pie manis sākotnējā formulējuma. Par saikni ar valsti. Es te nāku zināmā mērā pretī tautas partijai. Lai gan es norādu, ka nedrīkst būt, ka tam ir jābūt tādam pierādāmam, sarežģītam pierādījumam. Jo, lūk, ir konkrēts šis gadījums ar studentiem, uh, kas ierodas jaunā valstī, kuriem nav nekā, nav ne savas adreses, ne bankas konta, un līdz to ir gandrīz neiespējamā situācija. Tāpēc es arī varētu vēl atsaukties, protams, uz citiem piemēriem, un tie visi ir saistoši tā realitāte, kas jāņem vērā. Vai arī es jau eh, kā atvaļinājumā aizbraucu uz kādu valsti un vēlos atvērt tur kontu, lai varētu arī veikt norēķinus uh, vietējā mērogā, kāpēc ne? Uh, Tāpēc es domāju, ka nav jābūt šādam celšanam pierādījumam par saikni ar valsti. Un es domāju, ka mans piedāvātais risinājums jau būtu pieņemams. Tālāk par strīdu atrisināšanu un, un kolektīvām prasībām. Nu, šis jautājums ir, ko es esmu paņēmusi no Eiropas komisijas priešlikuma. Un es domāju, jau Eiropas komisija to ierosina, kāpēc lai es to neatbalstītu. Un kādā ziņā to es vēlos vēlreiz arī atbalstīt tādā ziņā, kas jau ir arī tad izdarīts komisijas priekšlikumā. Lai gan es saku, ka tas, protams, nav tāds jau gala balsojums, kas ir um, steidzis pa priekšu alternatīvām strīdus noregulējumam šai direktīvai. To tad mēs nevēlamies, tad, tad nogai, pagaidīsim un mēs runāsim savā priekšlikumā tikai par tiem, tām noteikumiem, kas jau ir spēkā Eiropas Savienībā. Un par mobīlo banku pakalpojumiem vēlos te vēlreiz paskaidrot. Nu, piemēram, Rumānija un Bulgārija, kāpēc tik daudzām personām vispār nav piekļuvi bankām? Jo īstenībā tur bieži vien ir tā, ka ir daudz teritorijas, kur vispār nav bankas. Un tāpēc jāatrod citi veidi, kā personas var izmantot šo banku. Un tāpēc mēs eh, taču varam izmantot arī jau šo realitāti, jauno eh, internetbankas. bankas. Mēs nevaram pieprasīt, lai arī atver bankas jaunas filiāles, uh, un tad tas var radīt milzīgas papildus izmaksas. Tātad mums jāskatās reālā situācija dalībvalstīs un jāskatās, kāda ir adekvāta piemērota risinājuma. Un šādā gadījumā man liekas, ka tas ir piemērots risinājums. Tieši tāpēc es to arī piedāvāju. Lai gan mēs saprotam, ka arī sākotnēji varbūt tas liekas, ka tā ir tāda ekstra. Bet tāds nav. Tas varētu būt daudziem risinājums. Nu, lūk, mani komentāri, un mēs turpināsim darbu. Esmu pārliecināta, ka mums arī izdāsies šos daudzos kompromisus arī apkopot un pieņemt, un to jau arī apliecinās šodienas diskusijas. Vēlos jums arī atgādināt, ka komitejā par to visu balsosim 8. maijā. Ēnu referentiem vēlos arī atgādināt, ka Līdz dienas pusdienlaikam es sagaidu arī šeit komentārus, uh, lai mēs varētu turpmāk strādāt atkal pie jaunā teksta. Un tad galvenajā vadošajā komitejā, tad ekonomisko lietu komitejā, um, balsojums būs 21. maijā, nepierošana 31. maijā, un uh, pēc tam tad arī jūnijā, uh, lai tad arī ņemot vērā Eiropas komisijas darbu, kas arī sagatavo savus tālākos priekšlikumus, kā šo jautājumu virzīt, un es atgādinu to, ka, ka mēs runājam par likumdošanas institīvas ziņojumu, kas nozīmē, ka pēc tam ir arī pienākums Eiropas komisijai to ievērot, un šajā nozīmīgajā jautājumā, manuprāt, arī tad viņiem būs pienākums mm, būs piedāvāt tālākus risinājumus. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības jautājumu. Un ķeramies pie nākamā. Buzutula kungs jau arī ieradies. <clears throat> Viņš tad varēs strādāt par šo savu jautājumu par kritēriju kopumu, internet, tiekšam tiekumu, radītāju kopums. Um, Bustilkungs Šis jūsu jautājums. Hmm, 9.45. jau mums ir paredzēts sākt um, balsošanu, bet tā kā mums ir trīs minūtes vēl laika, tad pagaidīsim. Bet Busutilkungs, ja jūs vēlatos par savu jautājumu vēl kaut ko teikt, um, tad es arī jums uh, dodu šo iespēju. Lūdzu. Signora prezident, eh, senamel intervents. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu maltiešu valodā, jo Franks Engels, kurš sēž man blakus, eh, teica, ka viņš gribētu paklausīties maltiešu valodu, jo viņam tāpat vairāk patīk nekā viņa paša valoda. Ziņojums, par ko mēs balsosim, ir ar 66 grozījumiem, no tiem viens ir atsaukts un četri ir kompromisa grozījumi. Un es gribētu jūs arī informēt, ka būs divi mutiskie grozījumi, viens no manis. Tas ir mutiskais grozījums par 80, 38. grozījumu, un Karas kungs ir arī sagatavojis grozījumu. Jā, Bosu Tilkungs, jūs varat turpināt, tulkojums ir. Ok, mżewċ emendi orali, eh, wahda għal. Divi mutiski grozījumi, viens ir manam grozījumam, 38. un otrs Otmakaras kungs ir sagatavojis Tas ir 18b grozījums. Un es domāju, ka pēc tā mēs tagad varam pāriet pie balsošanas, bet vispirms es gribētu pateikties visiem koreferentiem par palīdzību, uzlabojot manu uh, ziņojumu salīdzinot ar sākotnējo versiju. Ähm, Paldies jums, Bustilkungs! Vai arī sociālistu demokrātu partijas vadā, kas vēlas izteikties? Eh, Paldies! Es gribētu uzsvērt, ka ir bijusi ļoti laba sadarbība pie šī ziņojuma, bet es nožēloju, ka jautājums eh, par mutisko grozījumu. Tas ir ļoti sarežģīts. Mēs tikai vakar to atklājām, un eh, mums nebija pietiekam daudz laika. Eh, tomēr diskusija ir bijusi liederīga, un tad jautājums, kāpēc tik sarežģīts mutisks grozījums ir sagatavots tik vēlu. Paldies, Paul. Vai vēl kāds ēnu referentiem vēlas ko teikt? <clears throat> Liekas, ka nē. Labi, <clears throat> līdz ar to mēs varam arī ķerties pie balsošanas. Bet pirms uzsāksim balsošanu, vēlos jums atgādināt, ka pēc tam, kad būs noturēti divi balsojumi, vēl ir papildus arī balsojums par koordinatoru sanāksmes lēmumu par komiju kundzes um, ziņojumu. Koordinatori ierosina, ka mēs te arī jau mm, to pieņemam pirmā lasījumā, un par to tad ir jālēmš komitejai. Un, lai tas tā stātos spēkā, ir nepieciešams 21 balss. <clears throat> un lūdzu, tāpēc pēc diviem balsojumiem mums lūdzu nesteidzieties projām, jo <clears throat> mums tad vēl būs jābalso. Kapals kundze vēl. Jā, tātad koordinatori, vairākums no koordinatoriem. Um, nu, jūs nevarat teikt, ka vairākums līdz ar to ir zināms pašas man, un, nu, labi, varbūt, ka es šorīt varbūt pateicu, varbūt um, šis formulējums tā, kā es to no rīta teicu. Pēc garākām diskusijām vakardienas vakarā koordinatoru sanāksmē koordinatori nolēma, ka Mums jāmēģina Es jau nesaku, ka jūs Rūlis kundze tam piekritāties tikai kā to, ko es teicu no rīta. Tātad pa koordinātoru sanāksmu, um, ka mums tad būtu jāmēģina arī šo jautājumu jau izskatīt vienā lasījumā. Un vairākums no koordinatoriem to it kā arī to ierosinājumu atbalsta. Lūdzu, tad es pareizi arī atspoguļošo koordinatoru sanāksmes iznākumu. Es zinu, ka Rūlas kundze, protams, absolūti ir pret šo ierosinājumu. Un to mēs, protams, arī nevēlamies ignorēt. Nu, lūk, tātad tas nozīmē, ka pēc dienas balsojuma būs arī vēl šis papildu balsojums. Labi. Tad sāksim balsojumu par Bosutel kunga sagatavotu ziņojumu. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. 25 atkrīt, tālāk 27, kas pārpret. Atturas. 28. grozījums pār pret atturas pieņemts. 29. pār pret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 Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. Tad mēs nonākam pie Bosutilkunga mutiskā grozījuma. Tad, tad tas ir turpinājums esošam 38. grozījumam, kur beigās ir papildināts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 Jā, es vēlētos komentēt šis jaunais priekšlikums par amatpersonu, kas sagatavos pārkāpumu procedūras, ir bez juridiska pamata. Nevar to tāpēc pirms balsojuma ieteikt. Jā, es piekrītu, jo Mums jau bija diskusija par šo jautājumu un par eh, iespēju izveidot tādu eh, apsūdzētāju amatu, un es domāju, ka diskusija bija pretējā virzienā. Grozījums neņem vērā šo diskusiju. Tā tad pēdējais runātājs vēl. Priekšsēdētāji, jā, man, protams, ir jāskatās arī saturiski iebildumi, ko tas nozīmē, tad varētu sarunās varbūt tomēr divpusēji ar kolēģi Bostoli, jūs tomēr arī tad um, ieklausīties vēlreiz. Tātad, ko mēs sakām? Mēs varētu teikt, protams, ka vēlreiz to ielikt kaut kādā veidā arī uh, pēdiņās, bet tas gan diezko labi neizskatīsies parlamenta grozīmēs. Tāpēc, ja mēs sakam, to consider establishing, tas nenozīmē, ka rītdien uzreiz notiks, un arī precīzi, kā mēs to posteni sauksim vai nesauksim, nē, bet tikai, ka to mēs arī, protams, arī domāt kā iespēju tālākajām politiskām darbībām. Un tad aicināt tomēr kolēģus tomēr arī varbūt neizteikt savu protestu, jo arī vēlāk tad šo trūkstošo varbūt juridisko pusi arī sakārtot. Bet, diemžēl, man ir divi kolēģi, kas saka, ka viņi ir pret Un saskaņā ar reglamentu, taču motisko reglamentu es līdz ar to nevaru jums nodot balsošanu. Bet tad jūs, protams, varat domāt arī vēl varbūt plenārs, ja jūs vēlaties to virzīt tālāk. Bet, nu labi, tad mēs uh, pie nākošā 38. grozījuma bezmuskā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts.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 54. par pret atturas pieņemts. Tad 18. Mm, punkts, mutiskais grozījums, karaskungs. pēc 56. tātad 55. par pret atturas pieņemts, 56. par pret atturas pieņemts. Jā, paldies priekšsādātājiem. Atmārs Karas man ir lūdzis lai es arī iepazīstinu jūs ar viņa sagatavotu mocko grozījumu par 18b pantu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 Dziękuję bardzo. Dankeschön, Frau Hanslik. Gibt es dazu Wortmeldung? Paldies, vai ir kādi komentāri par šo? Nē. Tad balsojam par pret atturas pieņemts. 57. par pret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 pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. Vai jūs piekristu 63, 64 un 66 kopā skatīt par visiem trim pret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 atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais un devītais kopā par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts, 11. par pret pārbaudīsim 11. grozījums elektroniski pārbaudīsim. Visi nobalsoja? Būsotilkungam nav kartes, viņš balso par, vai vēl kādam nav kartes, tad beidzam balsot. Beidzam balsot un 20 par 11 pret, tātad pieņemts otrais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 vai mēs varam 8, no 18. līdz 23. balsot kopā par, pret, atturas, pieņemts, 24. par, pret, atturas, pieņemts. Tad eh, projekts ar grozījumiem kopumā balsojam elektroniski, sākam balsot. Busu tilkungs tātad par, vai visi nobalsoja, tad beidzam balsot. Un 31 par, ne, nav balsojumu pret un nav arī neviens atturējies. Apsveicu, tas ir ļoti labs rezultāts un mēs pārējām pie balsojuma par patērētājiem. Pie... Marija, vai tu vēlies vēl kādu minūti izteikties, pirms mēs pārējām pie balsojuma? Buenos días, muchas gracias, presidenta. Simplemente. Labrīt, paldies, priekšsēdētāji. Jā, es vēlējos pateikties visiem par lielisko sadarbību strādājot pie šī ziņojuma. Es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā, aizsargājot mazāk aizsargātos patērētājus, un tas katrā ziņā nostiprinās iekšējo tirgu, un tas ir uzlabojums eh, mūsu eh, kopējā tirgus funkcionēšanā. Labi, paldies! Pārējam pie balsošanas. Tātad ceturtais kompromiss, kas par? pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, pieņemts.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 35. Antonio, 35. grozījums par pret atturas noraidīts 15. kompromiss par pret atturas pieņemts 16. kompromiss par pret pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 61. grozījums par, pret, Es domāju, ka man vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Tātad 61. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 13 pār 20, 15 pret noraidīts. Tātad 58 par pret atturas pieņemts. 59. ar pielikumu par pret atturas pieņemts. 57. par Nē, tas man ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 13 pār 16 pret noraidīts. 63 par. Arī elektroniski balsojam. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Beidzam 15 pār 13 pret. Pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 70. grozījums par pret atturas pieņemts. Un pārējie tā tad atkrīt attiecībā uz 9. paragrāfu. Tālāk 8. kompromiss 8. Tātad 8. par pret atturas pieņemts. 85. grozījums par pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 15 par 12 pret pieņemts. 84 par. Arī elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 16 par 13 pret pieņemts. 38. kas par? Arī to nobalsosim elektroniski, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. 18 pār 10 pret pieņemts. 86 par pret atturas pieņemts. 36. arī līdz ar to ir pieņems 37. par pret atturas pieņemts 38. par pret atturas pieņemts 87. par pret atturas pieņemts 88. par pret tomēr balsosim elektroniski, sākam balsot pār 88, visi nobalsojuši, beidzam balsot, 16 pār 13 pret pieņemts, kompromiss 17 pār pret atturas pieņemts, 94 pār pret Balsosim elektroniski, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 17 pār 12 pret pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas pieņemts. Ach so, Entschuldigung, ich habe einen. Es atvainojos, vienu izlaidām grozījumu 89. tas ir jābalso kā papildinājums devītajam eh, kompromisam. Tā tad 98. grozījums, kas par pret aktoras noraidīts. Tālāk 108. par pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. 111. To balsosim elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 13 pār 16 pret noraidīts. Tas bija 111. Tagad 110. par pret atturas, pieņemts. 112. Balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 13 par 16 pret noraidīt, 126 kā pieliku, kā papildams par pret atturas pieņemts. Kompromiss desmit. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 11 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 12 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 133. grozījums par Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Balsoj, beidzam balsot. 13 par 16 pret noraidīts. 13. Eh, kompromiss par pret. Vēlreiz tātad 13. kompromiss eh, par pret atturas pieņemts. 141. par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. 18 pār 11 pret pieņemts. 146. Eh, es atvainojos, tās atkrīt un arī nākamais. Tad 143. Eh, arī 144. atkrits. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 13 pār, 15 pret noraidīts. 142. Eh, elektroniski. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. 12 pār 16 pret noraidīts, 34 pār pret atturas pieņemts. Eh, pirmais grozījums par balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 15 par 12 pret pieņemts. Otrais grozījums arī elektroniski balsojam. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 13 par 2, 16 eh, pret norādīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. Desmitais grozījums kā papildinājums. Šeit ir pievienots vārdiņš gender, tātad kas par? Nē, balsosim elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 14 pār 13 pret pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts, 16. par pret atturējušies noraidīts. Un tagad viss rezolūcijas priekšlikums ar grozījums, ar visiem grozījumiem, kas ir Nē, tas ir jādara elektroniski. Tā kā lūdzu sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot. 28 par 1, pret neviens nav atturējies. Perešs kundze apsveicu par labo darbu un panākumiem. Tad vēl paliek viens atsevišķais balsojums, tas, ko sacīju vakardienas koordinātors sanāksmes. <clears throat> Iznākums. Tātad, kur mēs nolēmām vai virzam. Lūdzu mierīgāk, lūdzu mierīgāk. Tātad mums tagad jādod savus uh, piekrišanu, lai uzsāktu komiju kundzes sagatavotu ziņojumu vienā lasījumā. Tas ir jābalso elektroniski, līdz to es aicinu jūs arī balsot. Sākam balsot. Viss nobalsoja. Labi, līdz ar to tad um, beidzam balsot. 25 par, 3 atturās. 3 atturās. Līdz ar to komiteja nobalsojusi, ka uh, šo projektu virzam un uzsākam vienā lasījuma procesā. Paldies, līdz esam pabeiguši visus balsojumus šodienas, un tagad varēšu nodot sēdes vadību uh, Barbalai, Barbarai Vailerai. Un paldies jums visiem par ļoti sadarbību šorīt. Sehr gut gemacht. Oui. Oh, je, euh, moi j'aime bien que les votes ça marche. Oui. Ouais,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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen eine kleine Pause und versuchen. Kolēģi, mēs tātad izsludinām mazu pauzi, jo mēs vēlamies, lai ierastos referenti un ēnu referenti. Mēs arī vēlētos sagaidīt ēnu referentus. So, ich denke, wir. Mm, turpināsim darbu. Lai gan mēs arī tad gaidām arī komisiju. Jo šodien mums ir īstenībā trīs darba kārtības jautājumi un vēlētos tad varbūt arī jau sazināties komisiju, lai viņi ierodas ātrāk un tad saulēcīgāk arī pēdējo jautājumu izskatītu. Bet labi, tā atvāc Vaisbergers kundzei par trokšņu līmeņiem. Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Tātad šeit ir runa patiešām par lielākiem jautājumiem, tātad, kur mēs nosakam arī trokšņu līmeni, ko rada dažāda veida automašīnas. Tad nav runa tikai par vīdes aizsardzību, bet gan par, par um, um, veselības aizsardzību. Tad mēs runājam arī, kas ir noteikti arī dažāda veida iepriekš, kur mēs skatījām dažādos vīdes piesārņojumus un dažādas izmešus. Tagad mēs uzskatām, ka jāpievērš uzmanība arī trokšņu līmenim. Mēs vēlamies panākt, lai smagie kravs <clears throat> automobīļi kļūtu klusāki. Tas ir ļoti svarīgi, jo ir dažādi pētījumi, kas skaidri pierāda, ka auto radītie trokšņi rada ļoti nopietnas veselības bojājumus, un tā skaitā, piemēram, arī traucē miegu, bet pat rada arī, piemēram, nemitīgos trokšņus ausīs, jeb tinitus. Un mēs redzam, ka vairāk nekā 40% no visiem iedzīvotājiem pilsētās ir nereti konfrontēti ar pārmērīgu troksni kas pārsniedz 50 decibels. Tā kā tas ir ļoti nopietnas apdraudējums arī personīgi pilsoņu labsajūtai un veselībai. Tāpēc šeit komisijas priekšlikums ir tāds, kas um, nosaka ierobežot um, uh, <clears throat> trokšņu līmeni gan privātajām mašīnām, tātad vieglām mašīnām, gan arī kravas mašīnām. Savukārt interesantā kārtā šeit visi visi automobīļu veidi ir iekļauti vienā direktīvā, vienā priekšlikumā, un te tiek noteikts arī, ka divos piekāpnos ir jāsamazina trokšņa līmeņus. Tātad pēc diviem gadiem ir pirmais solis, un pēc trim tālākiem gadiem, ja pēc pieciem gadiem kopumā, tad sanāk jau ir otrais solis seko. Nu, tas ir diezgan īsts laika periods, un visi šie pasākumi, kas ir vērsti uz trokšņu samazināšanu, un tad rezultāts būtu, ka trokšņa līmenis samazinātos par 25%. Tāpat arī mēs palīdz, paredzam papildus vēl ieviest arī šādu pārbaudas procedūru, kā varam izmērīt trokšņu līmeni. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo šī pārbaudas iebil, um, procedūra ļauj patiešām precīzi izsekot uh, trokšņu radītām līmenim, īpaši lielpilsētās. Īpaši, kur mēs skatāmies, kur dažādi veidi šī, protams, satiksmes īpatnība, ka visu laiku mašīnas apstājas un visu laiku uzgāzē, lai uzsāktu atkal braukšanu, un tas, protams, rada papildus trokšņus. Un um, līdz ar to es vēlos te arī dažas lietas no savas puses pateikt. Un vēlos pirmkārt norādīt, ka vidas komiteja mums ir ieteik, no, ierobežojusi ļoti laikā, un vidas komiteja vēlas jau 10. jūlijā par to visu nobalsot, un līdz ar to mums arī ļoti strikti jāiesu, jāiepieturas pie laika grafika. Nu, tātad mēs arī, protams, gan varam sagatavot atzinumu, bet gala balsojumā jau arī jābūt, tas ir noteikts un tur neko nevar grozīt vairs. O, es jau esmu savu priekšlikumu arī nodevusi tagad sākotnēju uzmetumu tulkošanai. Tas katrā ziņā jau angļu valodā būs pieejams. Um, bet tas vēl nav izpējams, tāpēc šodien arī nosūtīšu angļu valodā savu priekšlikumu ēnu referentiem. Bet tātad mēs arī e, jau varam pārunāt galvenās idejas. Tad mums jāskatās uz patērētāju tiesību aizsardzību, kas mums kā komiteja ļoti svarīga. Tad mēs domājam par papildus informāciju, kas ir jāsniedz patērētājiem. Un mūsu atbildīgās komitejas tad kā par patērētie tiesībām jāstājas par lielāku caurskatāmību un patērētāju aizsardzību. Mēs par to visu laiku jau iestāmies visdažādākās jomās. Te jau mēs esam izstrādājuši zināms tāds apzīmējums CO2 emisijām un attiecībā uz degvielas patēriņu un um, trokšņu radīto līmeni, kur mēs maķējam uz riepām. Bet uh, šeit nav skaidri noteikts vispār šis vispārējais trokšņu uh, emisijas līmenis. Uh, Un tāpēc vajadzētu arī informēt patērētāju, lai viņam būtu skaidrs arī šie apzīmējumi, kurus viņi uzreiz var nolasīt un skaidri saprast. Nu, kā tas, piemēram, bija līdzīgi jau pieredze. Um, bet tā kā CO2 ziņā, protams, tas nav iekļauts regulā par CO2 e, um, maksimālām robežām, tad arī šeit es iekļauju šādu priekšlikumu komisijai, lai viņi tomēr sagatavotu šādu marķējumu priekšlikumu, un mums vajadzētu arī tad Tur varbūt skatīties arī par paraugņiem CO2 uh, marķējumu, lai tad līdztekus arī vēl uzreiz būtu informācija par radīto trokšņu līmeni. Kāpēc tas būtu svarīgi? Tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši domājot, kā izmantot arī transportu. Tātad, piemēram, ir atsevišķas pašvaldības, Nīderlandē, piemēram, kas norāda, ka, piemēram, transports, kas nodā pārtiks uh, eh, preču piegādi, drīkst iebraukt pilsētā tikai tad, ja viņi nepārsniedz noteiktos trokšņu rādītājus. Un tas, kā tad, ja šāda prasība, tad jābūt iespējams arī to izmērīt un arī skaidri iegūt šādu informāciju. Galu galā tad patērētājiem ir precīzi jāzina. Mm, protams, ka ir arī, protams, atsevišķi patērētāju segmenti, piemēram, kas pērk um, sporta automobīļus, kas speciāli rada lielu troksni. <clears throat> Bet tas nu, būtu tāds izņēmums, un tas varbūt nav jāskatās kā likums. Otrs svarīgākais jautājums - mums ir jāskatās par ilgtermiņa mērķi. Komisija skatās tikai īstermiņā šo jautājumu, tātad ir padevēti divi soļi, kas tad ir divi gadi, un pēc tam kopā vēl pēc tiem pieci gadi. Tātad es uzskatu, ka jādomā vēl par tālāku arī soli, arī ilgtermiņa risinājumu Un tas nodrošinātu lielāko veselības aizsardzību arī patērētājiem un no otras puses arī skaidrāko tiesko uh, noteiktību uh, šādu uh, automobiļu ražotājiem, lai viņi zinātu, kāda tad vēl būs papildus prasības. Tā kā mēs parlamenta vārdā aicinu mūs izstrādāt šādu ilgtermiņa redzējumu un ilgtermiņa mērķi. lai mēs būtu tiešām skaidrību, cik tālu tad mēs esam gatavi iet un ko pieprasīt. Un tālāk šis mērķējums vēlreiz. Mm, es vēlētos precīzāk tomēr arī saprast, kā mums ir jādiferencē autonomas varta veidi un arī noteiktie trokšņu līmeņi. Komisija, protams, piedāvā ļoti sarežģītu tabulu, kur ir noteikts arī šīs gala vērtības trokšņu līmeņi Un tas ir diezgan sarežģīti. Komisija tiek kritizēta par šo pielikumu, jo te tiek mm, piedāvāt varbūt nedaudz tāds vispārīgs grupējums, un te ir, jā, kritika par to, ka nav pārāk liela diferenciācija. Nu, tad es arī ierosinātu smalkāk šeit diferencēt, un katrā ziņā tad mēs arī varam labāk pielāgot šīs noteiktās prasības katrai autotransporta um, veidam un tad panākt reālu trokšņu samazinājumu. Es ļoti nopietni esmu pievērsusies šim mm, jautājumam, tātad tabulai. Es uzklausījus arī mm, mūsu ražotājus un arī mm, visu šo nozari, un viņi piedāvā pilnīgi jaunu pieeju, kas, protams, balstās uz ekspertu zināšanām un jūs arī precīzi arī sakot šai tabulai, jūs arī vēl pamanīsiet papildus jauno ideju, kur es arī tomēr aicinu nodalīt eh, pasažieru automobīļus no krāvas automobīļiem. Um, lai gan tieši pasažieru, tieši kravas automobiļiem bijis ilgāks attīstības cikls, eh, pirms viņi vispār tiek apritalaisti nekā vieglajiem pasažieru automobiļiem. Un tādēļ arī šeit tabulā es veicu šādus te pielāgojums un atspoguļo to visu. Svarīgi, lai tas viss būtu arī saprotams un uh, patērētājiem, lai viņš to visu varētu pār, uh, pārbaudīt un saprast, kā tas ietekmē arī automobiļu izmaksas. Jo, protams, ka tas nozīmēs papildus izmaksas. Tāpēc ir jāskatās arī no patērētāja viedokļa, ko mēs vēl papildus iekļaujam šeit. dažkārt ir vēl papildus efekti. Nu, piemēram, ja jūs neattīstat pilnībā jaunu motoru, kas ir iespējams tikai tad, ja jūs pilnībā arī uzsākat jaunu automobīļu veidu ražošanu, tad var runāt arī par tādu kā motora izolāciju. Bet no tā savukārt kāpj arī motora temperatūra, un tas arī var atkal radīt papildus citas izmaksas. Tāpēc tur ir tomēr arī precīzi jāseko arī kāds nosakam šīs robežvērtības. Un visbeidzot, elektroautu radītie speciālie mākslīgie trokšņi, jo Vācijā jau par to esam daudz arī mēdījo dzirdējuši, jo te ir bijis ļoti konkrēts priekšlikums. Man liekas, būtu pareizs šis priekšlikums. Jā, protams, tā ir atkal gluži pretējās bažas. um, ja šādi elektroautori brauc ļoti lēnām, tad vienkārši viņi vispār nav dzirdami. O, ja viņi brauc ātrāk, tad, protams, riepas rada troksni, tad jau to dzird. Tāpēc ir vienam akliem, neredzīgiem um, pas, um, cilvēku gājējiem ir uh, iespējas, ka viņas tiešām nu, nedzird. Un tāpēc mums vajadzētu šāds papildus arī trokšņus arī paredzēt bet uh, atkal jānosaka trokšņu līmenis, jo tas, protams, nepalīdz, ja atkal ir atšķirīgi trokšņu līmeni dažādās valstīs. Nu, tur varētu pateikt, kādas trokšņas arī nedrīkst, piemēram, izmantot dažādu veidu dzīvnieku bal eh, balsu atdarināšanu un tam līdzīgi. Nu, tas izklausās gan nedaudz smieklīgi, tāpēc drīzāk vai jāapsaka pozitīvi, kā tādam būtu jābūt šim troksnim signālam. Un katrā ziņā tad uh, mēs arī vēl varam tam atsevišķu punktu pierakstīt. Un vēl priekšsēdētājs aicina nu, tomēr arī paredzēt šādu ciešāku sadarbību, jo tas, protams, izskata šādus veselības jautājumus, tādēļ te atbildīgā ir veselības komiteja. Bet uh, Ja mēs runājam par atsevišķiem trokšņiem, kurus tad nevajadzētu šeit ieviest, tad atkal runā vairs par veselības apsvērumiem, bet gan par patērētāju sadzību. Un tāpēc mums jāskatās, kā to varam sakarot, eh, sakārtot, un mēs, kā atbildīgā komiteja par patērētiesībām, pieprasam šādu eh, ciešāku sadarbību. Savukārt, man liekas, ka otrā mm, komiteja nevēlas iedarbināt šeit 15. Eh, reglamenta punktu, jo viņi negrib tad sarežģītāko procedūru, bet gan visu arī jau nobalsot savā komitejā. Nu, tas ir tie procedūras jautājums. Manuprāt, arī te ir skaidrs, ka ir jābūt uh, mūsu komitejas atbildībā. Nav jau runa vairs te tikai par veselības apsvērumiem. Un tad vēl īsti par šo laika grafiku. Uh, Šodien mums ir pirmā viedokļa apmaiņa. 8. maijā vēlreiz par to diskutēsim, jau balstoties uz jums jau pieejamo ziņojumu. Un tad papildus es skatījos, lai arī jau līdz 15. maijam būtu arī grozījuma ieslēgšanas dat datums, ir termiņš. Un tāpat arī Mendes un Rule un visi citām politiskām grupām mēs tad aicinātu piedāvāt pietiekam daudz laika, lai mēs varētu ar referentiem izskatīt iesniegtos grozījumus un 20. maijā tad tos apkopot un tad tālāk jau arī e, jūnijā jau par to balsot. Jo vēl vienalga būs pietiekam daudz laika, jo veselības e, lietu komitejā viņi balsos par to visu tikai 10. jūlijā, tā ka laika pietiek. Paldies! Jā, paldies, tas nu gan bija interesants ievads. Vestfāls kungs kungs, es atvainojos, ka mēs jau uzsākām šīs debats, bet, diemžēl, mēs sākām, nu jā, jums jau bija tā kā, protams, kā pabeigta balsošana. Mendes kungs nebūs šeit, labi, vai viņš vēl nāk? Labi, jūs nezināt. Gan jau atnāks. Labi, tālāk tad Vestfāls kundze. Paldies, priekšstādātāji! cienītās kolēģis, godātie kolēģi, godātā doktore Vaisbergers kundze. Šis jautājums tiešām nozīmīgs un interesants. Man gan ir cita problēma. Man bija pāris jautājumi komisijai. Hmm. Nu, es ceru, ka viņi tiks nodoti un tad arī attiecīgi tiks apstrādāti. Es un visu man politiskā grupa, protams, arī sveicam šo komisijas, atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu, kas ir tā ieteikusi cīņu bijušajam, mm, mm, tad pietiekusi cīņu trokšņu līmenim. Es kā bijusi arī pašvaldību politiķe ļoti labi apzinos, cik svarīgs ir trokšņu ierobežošana pilsētā un pašvaldībās ciemos, jo cilvēks mm, visu laiku ir spiesti dzīvot šādā vidē. Līdz ar to šeit to, ko komisija piedāvā, manuprāt, tagad ir um, tagad daudz arī labāks nekā bija iepriekšējā pārbaudas procedūra. Par šo komisijas priekšlikumu vēl tomēr man daži jautājumi. Un man, diemžēl, nebija iespēja dzirdēt visu, ko teica doktora Vaisbergers kundze, un droši vien, kad man būtu līdzīgi jautājumi, tas tikai pierāda to, cik ļoti svarīgi ir šie jautājumi, kur mums arī vajadzēs vēl dzirdēt atbildes. Pirmkārt, tad man ir jautājums. Vai ir tiesa, ka ka šis priekšlikums balstās uz jau novecojušajām uh, transporta klasēm, tipiem. Galu galā tad sanāk, ka mēs piedām kādu risinājumu, kas nozarei pilnīgi nepieņemam šķistu. Uh, tad jautājums arī būs par šo plānošanas drošību un kāds vispār ir pieņemās un kāds ir tad reāli saistās. Ja mēs skatāmies no 85. gada, tad man jau ir gandrīz 50 gadi, un tad, tad sanāk, ka paskatieties, cik sen jūs pieņemāt šādu jau priekšlikumu vēlreiz komisiju, un cik tas īsti neatbilst uh, realitātei. Tā kā ir jāskatās, protams, kā tas ir savstarpēji pilnīgi neatbilstīgs. Un šodien mēs runājam tikai par jaunajiem automobīļiem. Tas nozīmē Ko tas nozīmē, ka. Nu, to es gribu, protams, dzirdēt no komisijas. Man ir cerība, vai tiešām šī pārbaudas procedūra nenonāk kaut kādā vispār apstraubāmā situācijā. Tad man interesē, kā šī jaunā pārbaudas procedūra un iegūtas uh, vērtības un radījumi. Balstoties uz šo pārbaudas procedūru, uh, iegūtājām vērtībām, rādītājiem, mēs saprotam, ka tas tad būtu attiecams tikai uz pirmo un otro klasi, tātad N1 un N3, bet te vēl vajadzētu tomēr arī diferencētāk un ieviest arī jaunākas kategorijas. Tātad mēs runājam par arī, kur mēs runājam par 125, kā Te, eh, nu, kādā ziņā katru, katrai kategorijai mēs kaut ko saucam savādāk. Audī tas būtu Q, <clears throat> šīs vērtības un rādītāji, tātad mums ir neskaidrs, kādā veidā vai tad tās arī tiktu attiecināts uz citām automobīļu kategorijām. Šie lika man tehniskie jautājumi komisijai. Bet vēl man ir vispārīgs arī komentārs. Varbūt par vispār šo komisijas priekšlikuma jēgu. Ne visur man tas ir saprotams. 96. gada zaļā grāmatā par trokšņu ierobežošanu komisija norādīja, ka iespējams 200% no toreizējiem Eiropas iedzīvotājiem tiek um, pakļaut nebicīgi tādiem intensīviem troksnim, kas ir neizturams, tiek uzskatīts par neizturam, neciešam. Toreiz komisija noteica šos arī trokšņu radītājus un norādīja, ka varētu tieši precīzi arī samazināt šo trokšņu avotus. Bet, lai arī samazinātu šos trokšņu līmeņus, viņi gan norādīja, ka ir samazinājumi reāli panākt tikai 2 līdz 3 decibilu intervālā. Bet ir jau arī vēl arī citi trokšņu radītāji avoti. Uh, kur varētu samazināt arī trokšņa līmeni par 5 līdz 10 decibeliem. Un tātad tieši viens no lielākajiem trokšņa rādītājiem ir iela. Un tāpēc mēs vēlamies arī runāt par infrastruktūras um, uzlabošanu. Un reģionos, protams, mēs zinām, un viss ir savstarpēji saistīts, bet, protams, ka tas saistās ar budžeta līdzekļiem, kas pieejami pašvaldībām. Un tas vienmēr ir sarežģīti. Tur šī eh, situācija, protams, ir nesaspringta. Lai trokšņa līmeņu samazinātu, lai Eiropas iedzīvotāji arī iesaistītos šajā jautājumā, nu, lūk, Jātājums, tad, ko es vēlos uzdot, vai runa tikai par auto kategorijām, bet vai nevajadzētu tomēr arī skatīties vēl papildus joms? Paldies! Paldies, komisija ar vienu nav ieradusies, nu, tūlī, bet gan ir ceļā. Nu, bet kādā ziņā šos jautājumus tad viņi var atbildēt pēc kāda laika. Rūlis kundze. Jā, paldies arī. Vai, referentei, ka viņi sagatavojas mūsu jau ziņā arī šo jautājumu un mēģina skaidri nošķirt, kur atbildība ir vidas, jeb sabiedrības veselības komiteja ziņā un kur ir mūsu atbildība. Te mēs nevajadzētu visu štukot no jauna. Nu, katrā ziņā mēs skatāmies te, kāda ir šī mūsu pieeja. Tātad ideja par ilgtermiņu mērķiem un par tiesisko paļāvību, tie ir absolūti pareizie principi. Par auto kategorijām šobrīd es neko nevaru pateikt. Tur man ir jāredz vispirms jūsu priekšlikums, un tas viss jāpārbauda. Un tad mums arī jāskatās, kā mēs tad šos kompetences sadalām ar NV komiteju. Un visbeidzot, šis uh, speciāli mākslīgi radītie trokšņi. Um, elektroautomobīļiem. Nu jā, mūsu komiteja, protams, vajadzēs pievērst uzmanību, jo galu galā, ja mēs vispār virzāmies uz politiku, ka mēs samazinām trokšņa līmeni pilsētā, tad nevar būt, ka mēs te speciāli virzām lielus trokšņus šādiem automobīļiem. Tur no otras puses arī šādi smieklīgie priekšlikumi, kas tur dažkārt tiek parādās, un to visu vajadzētu tur bloķēt. Nu, katrā ziņā mēs uh, priecājamies par labu sadarbību, kas ir sāksies. Paldies! Mendes kungs, jūs nākat īsta laikā. Ich kann Sie sofort einsteigen. Jā. Gut, möchten Sie noch ein Statement machen oder? Vai jūs vēlaties kaut ko teikt, vai arī tas ir viss, ko jūs šodien vēlaties teikt? Nu, jūs sakāt, ka jūs Anni atbalstat. Nu, labi. Komisija ir ieradusies. Vorher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 Ja gut, ähm, dann will ich das gerne. Nu labi, labi, tad man jautājumi. Visu vēlreiz neteikšu, bet pirmkārt paldies jums par šo sagatavotu priekšlikumu, jo mēs, protams, tagad piesakam karu nevis eh, vispār transportām eh, pilsētā, bet gan transporta radītiem troksnim. Un tas tiešām apsveicams priekšlikums. Tomēr man ir vairāk jautājumi par komisijas priekšlikumu. Arī daļai tāpēc, ko jau mēs esam arī, protams, sagatavojušies un arī konsultējušies. Jūs jau arī zinat. Un tad mans jautājums. Vai tiesa, ka jūs izmantojat jau novecojušās, ja vecās transporta līdzekļu kategorijas? Mēs dzirdam, ka aktuālās kategorijas šobrīd uh, absolūti netiek ņemts vērā. Tā to norāda arī ražotāji. Acīm redzot, jūs balstāties uz 85. gada automobīļu kategorijām. Tas jau nozīmē 27 gadu vecu um, praksi. Mēs tad, tad gribētu um, atsaukties uz jaunajiem automobīļiem. Un līdz ar to man šāds jautājums. Vai jūs nenonākot pretrunā ar šo testa procedūru? Tāpat man interesē, kā šī jaunā testa pārbaudas procedūra arī risina jaunās iegūtās vērtības, tad rādītājus. Es saprotu, ka balsoties uz testa procedūrā iegūtām vērtībām datiem, te būtu runa par kategoriju M1 un M2, vai arī iespējams N1 un N2, vēl tālāk tad arī to arī iekļaut. Um, lielākā daļa no trokšņiem rada tieši uh, 121 kWh. Tātad šie automobiļi, kas izmanto šādu jaudu. Un vēl ir papildus eh, citas kategorijas, kas nemaz neiekļauj šajās kategorijās. Kas, paliek, kas notiek ar tiem? Ja šie rādītāji pareizi, tad, diemžēl, kāpēc nav papildus kategorijas iekļautas? Vai vispār neparādās? Tāpēc mani jautājumi komisijai, ņemot vērā, ka liela daļa no trokšņa radītājiem uh, tiek jau slāpēta, tad kāpēc gan jūs ne, neiekļaut šajās diskusijās vispār jautājumu par infrastruktūru, bet pašām ielām? Tas, manuprāt, ir liels trūkums. Dank, Paldies jums, Vestfāls kundze, tad Vaisbergers kundze. Jā, es vēlētos arī uzdot divus, trīs jautājumus. Um, jautājums, kā komisija vērtē mans priekšlikums, kurus es arī vēlētos tad vēlreiz savu kopā līdzīgi kā Vestfāls kundze, norāda, jā, es saprotu, ka šī tabula tiešām balstās uz no jau vecajām auto kategorijām. Un es uzpratu, ka tad vajadzētu ieviest arī jaunās kategorijas. Un man interesē, ko par to saka komisija. Tāpat man interesē jautājums, kur mēs paredzam arī trokšņa slāpēšanu jau rašanās brīdī. Tad arī mums interesē komisijas uh, skats Un tātad man interesē, kāds ir komisijas viedoklis par ilgtermiņa mērķu ieviešanu, jo tas ir mans priekšlikums, ka mums arī nā, ilgtermiņā vajadzētu vēl vairāk samazināt trokšņu līmeņus, un tas ir arī tāds norāds eh, un tiesiskā paļāvība tad arī ražotājiem, un tad vēl kā komisija vērtē manu priekšlikumu par šādu marķējumu, kur mēs jau esam ieviesuši arī CO2 emisijām, piemēram, arī uz riepām ir noteikts marķējums. Uh, Tā kā es aicinātu šeit arī mm, komisiju izteikties par šādu marķējumu trokšņu līmeņu rādīšanai, rādītājiem. Un vēl papildus ir mm, grozījums par elektroautomobiļiem. Um, tātad, ja mēs sakām, varbūt vajadzētu pārmainīt, pārmainīt pozitīvi, ja mums nevajadzētu teikt nevis kā, kādiem signāliem nevajadzētu, bet, bet gan teikt, kādiem signāliem vajadzētu būt. Tas viss. Kolēģi, kolēģis, vēl kādi jautājumi? Labi, tad vārds komisijai. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis te komisijas priekšlikums attiec uz visiem transporta mehāniskiem transporta līdzekļiem un izējas punkts balstījās uz virkni testiem, kurus mēs, kuru mērķis bija salīdzināt jaunās testa metodas ar vecajām. un jaunajā metodē ir ņemti vērā visi elementi, kas rada troksni uh, satiksmē. Un laika posmā no 2002. līdz 2005. gadam mēs centāmies izstrādāt uh, noteiktas korelācijas, kas ir visrealistiskākās un kuras ir iespējams izmērīt. Taču jaunais eh, priekšlikums, kā es jau sacīju, attiecas uz visiem mehāniskiem transporta līdzekļiem, kas attiecas uz sadalījumu klasēs. Jā, tas ir tas pats, eh, kas tika izmantots vecajā priekšlikumā, bet tas ir kā tāda atsauce, lai mēs varētu tā liederīgi sam, salīdzināt to, kas tika mēri, mērīts pagātnē, ar to, ko mēs mēram šobrīd. Un tieši tādēļ Uh, to ir viegli lasīt, saprast un saskatīt, kādi mērījumi tiek izdarīti šobrīd un, un kā uh, to salīdzināt. Protams, var jau teikt, ka ja mēs runājam par 85. gada situāciju, tad uh, autotransporta līdzēkļi, protams, atšķīrās no tiem, kas braukā pa mūsu uh, ceļiem šodien, taču mēs gribējām nākt klajā ar tābulu, e, kas e, kādreiz mērīja tikai e, dzinē radīto troksni, tad tagad mēs mēram transporta līdzekļu kopējo radīto troksni, ne tikai to, ko rada dzinējs. Un šīs kategorijas mēs cenšamies adaptēt, lai tās varētu labāk saskaņot un pieskaņot tiem transporta līdzekļiem, kas šobrīd tiek pārdoti tirgu. Un, protams, ka ir jāskatās, kā mēs varam uzlabot eh, šo te kategoriju noteikšanu, lai eh, pēc iespējas pieskaņotos šodienas situācijai. Un uh, trokšņa emisiju samazinājums, protams, ir pats svarīgākais, tas ir visu laiku jāpaturprātā. Priekšlikums attiecas tikai uz troksni, ko rada transporta līdzekļi. Un neaplūko, piemēram, eh, ceļu segumu, radīt, ceļu segumu radīto troksni, jo tam nav tiesiskā pamata. Mums nav nekāda tiesiskā pamata, lai mēs varētu iet tālāk un darīt kaut ko uh, ārpus eh, pašu transporta līdzekļu radītā trokšņa. Taču mums ir jāskatās, uh, ko mēs varam darīt. Šis jautājums ir jau vairāk kārt diskutēts. Diskutēts ar valdības pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par ceļu infrastruktūru. Uh, Un, protams, ka ir zināma eh, vienprātība dalību valstu starpā par to, lai, ka da daļēji eh, troksni, protams, var samazināt, samazinot transporta līdzekļu radīto troksni, taču arī ceļu sēgumam ir liela nozīme, taču šeit juridiskajā meslodē šajā priekšlikumā mēs to nevarējām iekļaut. Eh, referenti nāca klajā ar ļoti interesantiem diviem priekšlikumiem, piemēram, par marķēšanu Jāsaka, komisija jau ilgu laiku izmanto marķēšanu attiecībā uz troksni. Tas jau tiek e, darīts riepām. Regula tika pieņemta 2009. gadā un šogad tā stājas spēkā. Viens no mērķiem e, bija mm, tātad e, pietuvoties trokšņa samazināšanas mērķiem, eh, no, eh, nu, teiksim, runājot par riepu radīto troksni. Un eh, tas, protams, ir saistīts ar patērētāju informēšanu. Komisija jau ir nākus klāja priekšlikumiem šādās jomās, kā riepas, piemēram, kā to liek priekšā arī uh, referenti. Tālāk par ilgtermiņu mērķiem. Uz šo brīdi nav iespējams uh, tā uzreiz pateikt, kāds ir mūsu galīgais mērķis. Mēs cerējām, ka mums būs priekšlikums, kurš turpinās to virzību, kas aizsākās jau 90. jau kopš 95. gada nav bijuši priekšlikumi par automašīnu radītā trokšņa samazināšanu, un sākotnējais mērķis bija vienkārši turpināt šo kādreiz iesākto darbu. Uh, Tagad mēs turpinām ar testa metodi, kuru var piemērot, un, protams, ka tas viss ir jādara pakāpeniski soli pa solim. Un, protams, ka mēs inform, skatīsimies, kā tālāk attīstīsies darbs parlamentā un padomē, lai atrastu labākos veidus, kā turpināt augšņā emisiju samazinājumu no transporta līdzakļiem. Jā, Frau Vaisgerber. Vaisbergers, lūdzu. Jā, paldies um, komisijai par šo viedokļu apmaiņu. Un paldies jums par šo atvērtību no komisijas puses par automobīļu kategorijām, transportlīdzekļu kategorijām. kategorijām. Es domāju, ka, ja mēs salīdzinām šeit šī atsaucēt kā uz veco transportlīdzekļu kategoriju piemērošanu, tas, protams, nevar kalpot īsti par atskaites punktu arī tagad situācijai. Nu, tādā ziņā es arī aicināt jūs iepazīties, jūs šo pēcpusdienu nosūtīšu jums arī savu priekšlikumu. Es tam ļoti daudz esmu laika veltījusi un arī uh, konsultējusies ar ekspertiem, un es domāju, ka varētu pārdomāt šo priekšlikumu vēlreiz pastoties jaunajām transporta līdzekļu kategorijām. Un es aicinātu domāt arī vēl par šo ilgtermiņa mērķi, un katrā ziņā šobrīd esmu jau priecīgi, ka mēs arī turpināsim šīs diskusijas, un mums turpmākās diskusijas jau tā ir plānots 8. maijā. Un es domāju, līdz 15. maijam, līdz jums jāsniedz arī deputāti godātie grozījumi, mums arī būs pietiekami laika, lai pēc tam tad arī vēl kopā ar ēnu referentiem mēs vienoties par savu parlamentu pozīciju. Un tad vēl tad mūsu komitejas pozīciju, un tad vēl arī NV komitejai mēs arī varētu arī runāt par šo elektroautomobīļu jautājumu, norādot, ka, nu jā, jautājums tad tomēr galu galā, ka tā būtu mūsu kompetence. Uh, galu galā. Tas mums arī jāuzsver. Un paldies, un es jau ceru, ka mums būs priecājums par labo sadarbību. Paldies! Paldies! Es tātad vēlreiz atgādinu, ka konsultācijas būs 8. maijā. Tad arī būs iztulkots uh, ziņojums un priekšlikums, un tad būs arī grozījuma iesniegšanas termiņš 15. maijs. Paldies komisijai, paldies jums par šo straujo virzību Un es domāju, ka arī kolēģis īpaši ar lielu gatavību arī gaidīs šos tālākos komisijas priekšlikumus. Labi, mums ir pietiekami daudz laika, bet ķeramies jau pie nākamā mm, priekšlikuma. Arī tāda jau referenti klāt, tāpat arī vairāk ēnu referenti, Ole Šmits gan nav klāt, bet nu labi, tad sāksim. Un Legau kundze, jums lūdzu vārds. Merci, euh, Madame la, la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. es domāju, ka man vispirms ir jārēģē uz komisijas prezentāciju, bet tagad es skatos, ka uh, visa atbildība ir, tā teikt, uzkritus uz maniem pleciem par debašu sākšanu, un mēs runājam par uh, Eiropas Savienības muitas kodeksa pārstrādāšanu. Tā kā nav bijis šī koda pārskatīšanas kopš 90 otrā gada, bet ir bijusi jauna regula 2008. gadā. un tās mērķis bija adaptēt eh, muitas procedūras elektroniskai muitas formalitāšu kārtošanai. Un 2008. gadā mm, pieņemta eh, regula, eh, regulai bija jāstājas spēkā tad, kad attiecīgi pieņemtās normas varēja uh, realizēt. Slovīnijas ziņojums tika pieņēmts 2011. gadā, un termiņš eh, šo te normu finalizēšanai un pašas regulas eh, stāšanās spēkā termiņus eh, bija grūti ievērot, tādēļ, ka IT sistēmās notika ārkārtīgi daudz izmaiņu, kuras sākotnēji nebija iespējams paredzēt. Protams, arī saskaņošana ar Lisabonas līgumu prasīs savu. Un šobrīd tā tad notiek 2008. regulas eh, pārskatīšana, pirms tā galu galā stājas spēkā. Nu, eh, viss šis process ir tāds dīvai, visai dīvains, kas attiec uz tekstu. Tātad Tas eh, pirmkārt ir saistīts ar mūtas kodeksu spēkā stāšanos un datumiem, kas uzliek mums noteiktus ierobežojumus. Regula, kuru piedāvā Eiropas komisija, tā ir mērķis pieskaņot muitas kodeksu eh, Lisabonas līguma prasībām. Uh, No sākums liekas, ka tas ir vienkārši, ka tur vienkārši ir jāsamaina šādi tādi nosaukumi. Un virsraksti tā tad eh, iestrādājot jaunu vai saskaņot to ar jauno pieeju un domāšanu, kādu, eh, teiksim, ievieš Lisabonas līgums, tālāk īstenošanas un deleģētie akti. Un, izmaksu aspekti un tā tālāk. Jaunais priekšlikums ir saistīts ar izmaiņām kopējā regulējumā, kas ir saistīts ar drošību uh, IT sistēmās, kas arī ir jānodrošina. Un tagad uh, Eh, mēs sākam runāt par Eiropas Savienības muitas kodeksa mm, redakcijas pārskatīšanu. Un runājot par izmaiņām, kas ir saskaņā ar Lisabonas līgumu, te izrādās, ka ir eh, būtiskākas lietas, uh, Eh, komisija nāks klajā ar eh, pārpa 150 lapušu garu dokumentu. Es iziešu cauri šim eh, visām modifikācijām cauri ātri, bet, nu, dokuments ir diezgan smagnējs. Pirmkārt jau. runājot par muitas parādu nomaksām dažādās uh, valstīs, kur atrodas muitas e, nodaļas, kur tiek muitotas preces un tā tālāk. E, situācija ir ievērojami mainījusies, jo ir notikusi vispār muitas dienesta konverģence visā Eiropas Savienībā un centralizētajā sistēmā uh, Mēs nemaz īsti nezinām, kādi ir visi uh, praktiskie procesi. Tālāk uh, īslaicīga uzglabāšana, piemēram, ja mēs gribam saskaņot muitas procedūras Eiropas Savienībā, atkal tas viss būtu jāsaskaņo, cik precīzi informācija ir mūsu rīcībā. Sestajā pantā, kā komisija to uh, piedāvā, uh, Tas ir e, svarīgs piedāvājums mainīt e, to, kā muita darbojas šodien. Te galu galā ir runa par elektronisko līdzekļu izmantošanu e, komunikācijās starp patērētājiem, ekonomikas operatoriem, muitas dienestiem, kas padarītu visu um, muitošanas procesu drošāku un ātrāku visā Eiropas Savienībā. Uh, bet tas, ko piedāvā komisija šobrīd, eh, tas iekļauj ļoti daudz dažādu izņēmumu, eh, kas ir saistīta ar dažādiem pamatprincipiem. Euh, Un eh, izņēmumiem tiešām ir jābūt izņēmumu raksturam, jo pamatprincipi ir svarīgi. Un beidzot, es jau iepriekš minēju, ka kompetences sadale atbilstoši Lisabonas līguma noteikumiem ir daudz apspriesta un mūsu šodienas diskusija arī nevarēs eh, izvairīties no šiem grūtajiem jautājumiem, un mums ir visām Eiropas institūcijām ļoti rūpīgi jāapskata pienākumu sadale, e, vai pienākumi tiks noteikti ar deleģēto aktu palīdzību vai citādi, un tas arī ir ļoti svarīgi, un no tā būs arī atkarīgs rezultāts. E, mūsu termiņi, kādos mums ir jāizdara grozījumi šajā regulā, nozīmē, ka būtiskiem grozījumiem ir jānotiek līdz nākamā gada 24. jūnijam, un arī noteikumiem ir jāstājas spēkā 18 mēnešus pēc tam, kad ir stājusies spēkā regula, tātad 2004. gada beigās. Ir vēl daži citi termiņi, kas ir elastīgāki, ir runa par IT sistēmu savienošanu, un termiņš ir 2020. gada beigas, 31. Eh, decembris. Un ja IT sistēmas eh, nevarēs darboties, tad šis eh, komisijas priekšlikums eh, kļūs novecojis, jo informācijas sistēmas ar laiku pilnveidojas. Un beidzot, es gribētu teikt, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, bet Tas ir saistīts ar mūsu iekšējā tirgus izmaiņām un visām Eiropas institūcijām ir jāstrādā pozitīvi un konstruktīvi, lai mēs varētu, komisija un padome varētu aktīvi sadarboties diskusijas gaitā un arī būtu jāatceras, ka mēs strādājam arī pie tā saucamās fiskas programmas, jeb finansu pasākumiem un arī tur ir daudz, kas uh, jāatrisina, un mums ir jāpaturprātā termiņi, un arī tajā pašā laikā mēs nedrīkstam uh, iesaistīties starp institūciju uh, cīņās, kas aizkavēs darbu. Paldies jums. Tālāk vārds Gepārs kundzei. <clears throat> Jā, paldies. Vēlos tiešām atvainot uh, Silvāns Ratīkundas vārdā. Manai kolēģei šodien bija jādodas uz Grieķiju, jo viņai tur ļoti svarīgs tikšanās. Un es saprotu, ka jūs arī izpratni raugāties uz situāciju, jo jūs saprotat, kāda ir tā Grieķijā. Uh, bet viņa man ir norādījusi dažas lietas, kuras uh, arī uz lapas ir piezīmes, kuras pirms atspoguļošu. Tad arī, lai gan viņa to visu ir rakstījusi angļu valodā, un, tomēr es tā kā tik slikti runāju uh, angļu valodā, tad tomēr turpināšu vāciski. Tātad viņa norāda, ka šo darbu, protams, ir jāturpina nodrošināt arī muitas kodeksa modernizāciju un uh, veidojot to, to par Savienības muitas kodeksu. Viņa atsaucas arī uz pagājušā gada ziņojumu, kurā mums jau pareizi un precīzi norādīts, kāds ir lielā sarežģījumi. Šobrīd juridiski arī ievies šo muitas kodeksu un to pilnībā īstenot. Un uzskat, ka 2013. gadu neizdevusies īstenot. Tāpat arī kolēģi norāda, ka ir jāveic mm, daudzi grozījumi iepriekšējā sistēmā. Bet tas vienlaikus saistās arī tehnisko jautājumiem, uh, un, piemēram, uh, atbildīgā personāla izglītošanu un nepieciešamo resursu sagatavošanu, lai absolūti ieviestu šo jauno elektronisko sistēmu. Viņi uzskata, ka tas ir ļoti sarežģīti. Tieši tāpēc ir arī saprotams, kāds ir šīs grūtības. Vienlaiks tas gan nav arī tā kā atkāpšanās ceļš. Mēs nevaram pateikt, ka viss tā ir un tu neko nevar darīt. Arī jau pagātnē vienmēr bijušas sarežģījumi un attiecīgi ir tie ņemt vērā un tomēr ir tālāk rīko, jārīkojas. Uh, Tāpēc arī kolēģi jautā Eiropas komisijai, kāpēc pēkšņi te runa pilnīgi par jauniem datiem, kas eh, jauni dati pār kodeksa īstenošanu. Un, ja es pareizi arī sapratu, tad runa jau tālāk tiek eh, par, ir par 2020. gadu. Nu labi, ja tas ir tā, tad kādi ir konkrēti iemesli? kāpēc tad ir lūdzu šis datums tā paredzēts kāds? Mēs vēlamies nodrošināt arī zināmas drošības garantijas šajā ziņā jomā, un tomēr vēlamies, lai arī šī jaunā sistēma stātos spēkā iespējami drīz. Pēc mūsu sarunām Eiropas parlamentā mums jau likās, ka tas varētu būt 2016. gads, lai ieviestu muitas kodeksu. 2016. gads tas vienalga nozīmēja septiņu gadu nobīdi no sākotnējā uzstādījuma. Un vēl papildus tas arī nozīmē, ja jūs to pārliekat uz 2020. gadu, tad tas nozīmē vēl, jo tālāk attālināties no sākotnējā mērķa. Tā, kāpēc tad lūdzu ir šāds um, pagadāms paredzēts? Tā kā mums ir jābūt absolūti drošībai, garantijām par to, ka netiek apšaubīta arī patērētā drošība. Nu, lūk, un tad ir pāris jautājumi, kurus mēs, protams, varam arī, arī vēl uzdot komitoloģijas procedūras aizstiešanu ar delģētajiem aktiem par uh, jauno procedūru, par pielāgošanos, domāt par darba rezultātiem, tālākajām izmaiņām, tāpat arī īstenojot, piemērojot muitas kodeksu. Tie daudz jautājumi, kas ir vienmēr ļoti pozitīvi vērtēti, un papildus vēl šie jautājumi tomēr ir jāpārbauda. Lai redzētu to tālāk iedarbību un tad arī varētu sagatavot nepieciešamos grozījumus kolēģi arī pateicās ļoti par eh, Likhei kundzei par ļoti labo sadarbību. Un tas arī tad viss no viņas puses. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Olešmitam, liberāļu vārdā, lūdzu. Thank you very much, madam. Paldies! Es atvainojos, eh, kā nokavēju nedaudz, bet uh, jūs ātri virzāties uz priekšu, tas ir labi. Man šeit galvenais jautājums, ko jau minēja iepriekšēji runātāji, ir laiks. Es domāju, ka. Understand why we, we need. Ir ļoti grūti saprast, kāpēc mums ir tik ilgi jāgaida. Un ja komisijas pārstāvji ir šeit, tad viņiem būtu jāpaskaidro, kāpēc tas tā notiek. Pēc manām domām šeit kavēšanās ir pārāk ilga. Man ir bēdīgi sākt ar tādām kritiskām piezīmēm, bet eh, tā ir problēma. Uh, ka mēs nevaram ieviest to, kas tiek gatavots. Un tad ir daži īsi jautājumi. Es dzirdēju, ka ne visas dalību valstis ir gatavs atbalstīt šo priekšlikumu, un arī referents jau to minēja, ka ne visas dalību valstis izmanto savas kopīgās platformas, un pat es dzirdēju eh, dažas valsts, dažu valstu nosaukums. Varbūt mēs gribētu šeit eh, zināt kaut ko vairāk, kāpēc tas tā ir. Un otrais, ja mēs nevaram vai mēs eh, nevarētu pātrināt eh, šo virzīšanās uz priekšu un eh, kā mēs varam izdarīt laikā, vai šeit ir nepietiekams finansējums vai kāda cita problēma. Un treškārt ir ļoti jūtīgs jautājums arī datu elektroniskā glabāšana. Tas ir septītais pāns ka komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos aktus eh, par eh, datu apmaiņas noteikumiem. Eh, pagājušā nedēļā mēs skatījām PNR, kas ir jūtīgs jautājums. Kāds ir komisijas uzskats un īpaši padomas uzskats par šo politiski ļoti jūtīgo jautājumu? Un uh, pārējos jautājumos es domāju, ka šis uh, priešlikums ir liederīgs, bet uh, ļoti žēl, ka mums ir tik ilgi jāgaida. Jā, dankeschön, Ole Schmidt. Inzwischen ist die Kommission da und. Paldies, Paldies Alem Šudam, un komisija ir ieradusies. Mm, es vēlos jums norādīt, ka visi iepriekšēji runātāji vēlējās runāt, kāpēc šis laika grafiks, diemžēl, ir tik ilgs novēlots, bet tagad arī došu vārdu iepriekšējiem tālākiem runātājiem. Zaļo grupas vārdā Rulas kundzi lūdzu. <clears throat> Jā, paldies. Pievienojos katrā ziņā pirmkārt Olišam ir jautājumam. Tas man arī sāk satraukt. Kāpēc ir izmainītājs laika grafiks? Un vēl par datiem un datu apmaiņu. Man ir jautājums, vai te ir papildus arī tad vēl jautājums, ka vajadzētu iesaistīt arī datu uzraugu. Mums ir visu laiku visdažādākiem jautājumiem, kur mēs runājam, te arī līdz arī standartiem. Šeit ar vienu tas parādās kā sarežģīts jautājums. Un ja mēs katru reizi iesauktu, piesaukt atsevišķi datu uzraugu, manuprāt, tur ir kaut kas nepilnības komisijas priekšlikumā. Paldies. Paldies. Vēl ir citi tēnu referenti. ECR Vēl kāds cits deputāti vispār? Labi, tad vārds komisijai. Kurš tūlīt arī vecieties par atbildēm? Merci. Uh... Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Vispirms jau Man jāatvainojas, ka mēs tik vēl ieradāmies, bet nu nezinājām, ka jums tik veikli iet uz priekšu. Es uh, dzirdēju, uh, ko sacīja ēnu referenti, bet uh, pirms tam izteiktos jautājumus, diemžēl, nedzirdēju, tāpēc nevarēšu tiem atbildēt. Taču es varu, protams, eh, sniegt prezentāciju tā, kā es to plānoju darīt pirms šī jautājuma izskatīšanas, un varbūt, ka tas varētu noskaidrot arī dažus punktus, dažus jautājumus, kas šeit izskanēja, piemēram, attiecībā uz IT aspektiem, eh, pārskatot muitas kodekstu, un es pāriešu uz angļu valodu, jo prezentācija ir angliski. Fonds ir tāds, ka mēs, protams, izējām no esošā regulējuma. Un eh, mēs tā tad mēģinām veidot pārskatītu modernizētu muitas kodeksu. Un jaunais priekšlikums pārskata tātad atsošo, uh, eh, pašlaik spēkā esošo regulu Jūs zināt, ka tam ir trīs galvenie iemesli. Un šeit es nonāku pie punktu, ko minēja Anna referenti, un proti, ka mēs esam konstatējuši, ka jums ir jāpiemēro 2008. gada regula un jādara tas 2013. gadā, tad ieguvumi un ietekme un uh, pārēja eh, uz eh, pilnībā saskaņotu muitas dienas darbību, to mēs nevaram panākt. Tam ir vajadzīgs vairāk saktavošanas darba, kurā iesaistītos dalībvalstis, muitas dienesti, ekonomiskie operatori. Uh, un tas attiecas gan uz IT mm, sektoru, un svarīgi ir zināt, ko ir iespējams ieviest un kad. Komisijas eh, pienākums ir saskaņot šo regulu, kas eh, jau ir eh, attiecīgi saskaņota ar Lisabonas līgumu, lai šeit pareizi tātad pārstrādātu visu, kas attiec uz iztenošanas pilnvarām un deleģēšanas pilnvarām, bet kas attiec uz modernizētā muitas kodeksa ieviešanu un procesu aprakstīšanu. Uh, tika uzskatīts, ka tas ir nepieciešams, to uzskatīja visas ieinteresētās puses. Līdz ar to ir nepieciešams mainīt dažas normas, lai tās patiešām būtu piemērojamas un efektīvas. Notika viedokļa apmaiņas starp komisāru Šemetes kungu un šīs komitejas priekšsēdētāju kā arī ar padomus prezidentūru attiecībā uz mērķi un to, ka ir jārīkojas steidzami, jo mums ir noteikts termiņš, kurš ir jāievēro, un tas ir 13. gada jūnijas. Un, lai panāktu attiecīgos eh, to, šo trīskāršo mērķi, ir ļoti svarīgi neatvērt Pandoras lādi, lai arī kārdinājums, protams, ir liels, pieskarties eh, tādām jomām, kuras īstenībā neietekmē jaunās izmaiņas. Un līdz ar to komisija vienkārši vēlas šo jauno uh, likumdošanas dokumentu padarīt uh, tādu, kas ir spējīgs darboties, ko var piemērot. Un šādu pieeju atbalstīja parlamenta rezolūcija no 2011. gada 1. septembra par muitas darbu modernizēšanu. Runājot par pirmo priekšlikumu, ir ļoti svarīgi atlikt kodeksa ieviešanu, tas tika atzīts, drīzāk piemērošanu. Nu, ne jau uz mūžīgiem laikiem, bet uh, atļaut pietiekami daudz laika, lai varētu identificēt un realizēt visas nepieciešamās izmaiņas elektroniskajās sistēmās, IT sistēmās. Un ir skaidrs, ka piemērošana sāktos reāli 18 mēnešus pēc stāšanās spēkā. Tas nozīmē arī, ka komisijas attiecīgie dokumenti ir jāpieņem uz šo brīdi. Priekšlikam eh, vai regulētā tad ir eh, jāsāk darboties 18 mēnešus pēc tā stāšanās spēkā. Nu, tas nenozīmē, ka būs milzīgs sprādziens eh, IT jomā, jo skaidrs, ka tik īsā laisā visas nepieciešamās IT sistēmas, ne dalībvalsts, ne ekonomiskie operatori tā uzreiz uz sitienu nevarēs ieviest Tāpēc, lai organizētu visu šo IT attīstību un pakāpenisku ieviešanu, mēs to esam nosaukuši par tādu ģenerālu plānu vai lai identificētu, kas ir jāplāno un izstrādāt šādu plānu ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstu līmenī, bet arī lietotāju līmenī. Un šis te ģenerālplāns, ja masterplāns, e, tiks iestrādāts kā pielikums daudzgadu strateģiskajā plānā, kurš tiks pieņemts un izstrādāts tādēļ, lai atbalstītu 2008. gada lēmuma īstenošanu par elektronisko muitu. Un 17. panta pirmajā punktā Komisija piedāvā arī to, lai konkrēti muitas kodeksam tiktu pieņemta arī darba programma, iesaistot dalībvalstis, pieņemot lēmumu komitoloģijas procesā, lai sagatavotu šo te ceļu vai virzīšanos uz pārējais periodu un tiesisko normu saskaņošanu. Pārējais periodi ir nepieciešami, lai soli pa solim attīstītu nepieciešamās uh, IT sistēmas un pabeigt līdz 2020. gadam, uh, lai tas būtu arī saskaņots ar uh, finansēšanu, kas ir paredzēta nākotnes fiskas programmā. Protams, ka šī te saskaņošana, eh, protams, ka komisija vēlējās pēc iespējas ātrāk saskaņot eh, muitas likumdošanu ar Lisabonas līgumu, eh, lai šeit varētu noteikt īstenošanas un deleģēšanas pilnvars komisijai. Un ņemot vērā tātad šīs te izmaiņas precīzi definēt, kādas tad ir deleģēšanas pilnvaras un īstenošanas pilnvaras komisijai šajā sakarā. Papildus pilnvarojums arī ir paredzēts, lai varētu uh, vai lai būtu atbilstoši pašreizējām īstenošanas tiesību, mm, uh, īstenošanas vajadzībām. Salvīni ziņojumā un parlamenta uh, Rezolūcijā dažas no šīm tēmām ir skārtas, un tur ir paredzēta virkne uzlabojumu. Īpaši gribu atsaukties uz uh, eh, īslaicīgu uzglabāšanu, piemēram, kritēriju izmantošana, uh, autorizējot, eh, tātad uh, nosakot pilnvarojumu pilnvarotiem ekonomikas operatoriem, dažu tehnisko mm, labojumu priekšlikumi. Tas, protams, viss ir labi. Un līdz ar to tā tad pārstrādātā redakcija ir ar zināmiem ierobežojumiem. Un ir jāatcerās, ka pārstrādāšanas formāts ir ievērots komisijas priekšlikumu aprobežo izmaiņas, kas ir pārskatītajā redakcijā paredzētas. Un, lai beigtu šo prezentāciju, komisija ir izstrādājusi dokumentu, lai, mm, vai instrumentus, lai palīdzētu parlamentam un padomēji, vispirms ir korelācijas tabula, bet ir arī citi dokumenti, eh, kas arī var identificēt izmaiņas un iemeslus eh, izmaiņām, lai aprakstītu neoficiālajā dokumentā uh, darba dokumentā to, kā mēs esam uh, veikuši saskaņošanu ar Lisabonas līgumu un paralēli tam, kā es jau sacīju, tika veikts darbs pie MAS, pie IT masterplāna un IT sistēmu izstrādes, kas ir uh, vērsta uz pro palīdzību procesam. Un visbeidzot, galvenās izmaiņas, ko uh, piedāvā komisija ar šo tekstu, ir uh, eh, sekojoši. Ir jābūt jauniem uh, piemērošanas datiem, īstenošanas datiem šā regulai, uh, izstrādājot arī darba programmu, kas uh, plānotu IT izstrādes procesu un attiecīgo juridisko normu piemērošanu. Vairums izmaiņu ir saistīts ar saskaņošanu ar līgumu, uh, jūs aplūkojat vairumu šo te grozījumu, tad tie. Tātad galvenokārt jāveic bija saskaņošana atbilstoši līguma 291. pantam. Tālāk mēs izdarījām absolūti nepieciešamās kās izmaiņas mērķu sasniegšanai Eh, lai arī saglabātu galvenos, galvenās komponentes, kas tika iekļauts 2008. gada regulā. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Paldies! Tas uh, ir paskaidrojums daļai, bet eh, jautājums ir, vai jūs eh, esat arī sazinājušies ar datu aizsardzības iestādēm. Eh, tagad mums vēl joprojām ir laiks palicis, ja kāds grib komentēt komisijas teikto. Nē, tad varbūt jūs gribētu runāt par datu aizsardzību. Oui, merci. Je pense que par autorité de contrôle, vous, euh, vous faites référence à euh, l'autorité euh, responsable. Jā, es pieņēmu, ka runājot par uzraudzības iestādi, jūs domājat datu aizsardzības uh, iestādes. Tā kā uh, šeit ir runa par IT sistēmas lietošanu, tad nekas netiek mainīts salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, un oficiāli nebija domāts sazināties ar datu aizsardzības iestādēm, bet šī jaunā regula eh, nosaka, ka ir jāveido īpašas datu bāzes, lai katrā komisijas eh, priekšlikuma veidošanas posmā tiktu saņemts atzinums no datu aizsardzības iestādēm. Paldies, eh, Ligrep kundze. Nē. 30. mājas ir nākamā diskusija komitejā par šo jautājumu un 20 augustā 17. septembrī tiks eh, skatīts šis ziņojums. Paldies par jūsu komentāriem pie šī jautājuma. Un tagad pēdējais jautājums komisijas pārstāvji ir ieradušies. Mēs esam nedaudz pārsteigušies priekšā laikam. Tātad Eiropas kopējā tirgus 20 gadi. Un komisijas prezentācija šeit. Yes, darum, darum habe ich es äh, gemerkt. Es ist, äh, äh, wir werden uns noch daran gewöhnen müssen, mit dem neuen Terminplan am Donnerstag mēs uh, esam jaunā situācijā, mums būs jāpierod pie jauniem termiņiem ceturtdien. Lai jaunās uh, ceturtdienas uh, izskatīšanas nenotiktu tukšā zālē. Mums arvien biežāk eh, sanāksmes būs ceturtdienās. Un es esmu pārliecināts, ka klātesušie turpinās eh, sadarboties, bet tagad vārds komisijai. Paldies! Un paldies par eh, IMCO komitejai par iespēju stādīt priekšā vienu no projektiem, uh, sakarā ar kopējā tirgus 20. gada dienu, tātad tas saucas 1992. Eh, gada paudze. Un kopā ar Eiropas komisiju un parlamentu mēs eh, rīkosim vairākus pasākumus, eh, lai atzīmētu šo gada dienu. Ir svarīgi ne tik daudz svinēt kopējo tirgu pašu kā tādu, bet atzīmēt, ka kopējais tirgus ir svarīgs instruments Eiropas ekonomikas atjaunošanai, un mēs negribam tagad krīzes laikā apsveikt paši sevi vai tā nostalģiski skatīties uz pagātni, bet arī skatīties nākotnē. Un e, šī projekta mērķa grupa ir Eiropas e, jaunā e, paudze, kas jau ir pieauguši, tātad ko viņi vēlas no kopējā tirgus. Šeit mūsu mērķis ir apskatīt sasniegumus. Un pirms es uh, īsumā apskatīšu jūsu lomu šajā projektā. Ir tāds vispārīgs apskats par dažādām darbībām, ko mēs plānojam tātad vairākas publikācijas, gan apskatīt sasniegums, jo tas ir svarīgi, tad arī praktiski norādījumi iedzīvotājiem un iedzīvotājiem vidējiem um, mazajiem uzņēmumiem būs vienotā tirgus nedēļa oktobrī, un arī 15. oktobrī Briselē notiks pasākums, un mēs uh, priecājamies, ka parlaments ir atvēlējis uh, lielo zāli. Uh, septembrī būs sagatavots video materiāls, ko mēs arī jūs aicināsim lietot, un būs semināri Un tad, tad jūnijā, jūlijā, septembrī un oktobrī būs semināri žurnālistiem par kopējo tirgu. Un arī es eh, vēlētos, lai parlamenta deputāti piedalās. Un tad arī būs vienotā tirgus eh, akts, kurš tiks pieņemts eh, pirms vienotā tirgus nedēļas. Šeit jūs varat redzēt termiņus, es tos visus tagad neatkārtošu Tātad projekts ir jau sācies. 1992. gada paudze. Šis projekts ir sācies un tas turpināsies līdz septembrim. Šis eh, projekts ir kā konkurss apkopojot eh, jaunās pieaugušo paudzes uzskatus par vienoto tirgu, un tad vienotā tirgus nedēļā būs eh, valstu pasākumi, un 15. oktobrī būs eh, pasākumi šeit Briselē. Mēs esam sākuši konkursu 20-gadīgajiem, tātad tikai 1992. gadā var dzimušie var piedalīties eh, nu, 91. un 90 trešajā gadā dzimušie arī ir svarīgi, bet uh, šeit ir tas datums ir emocionāli svarīgs. Un mēs uh, arī šeit jūtamies uh, piederīgi jūsu paudzei. Tātad šeit ir runa ne tikai par studentiem, daudzi 20 gadīgi ir studenti, bet arī mērķis ir identificē tos cilvēkus, kuriem ir sev sava uzņēmuma 20 gados, kas ir savas karjeras sākumā un uh, arī um, pievērsīsies, šis pasākums pievērsīsies uh, bezdarbniekiem. Mērķis ir uh, iepazīties ar uzskatiem, informēt jaunos cilvēkus par iespējām un arī noskaidrot, kādi ir trūkumi vienotajam tirgumu un kā tos eh, varētu novērst, jaun, kāda jauna politika ir vajadzīga. Un pēc oktobra mēs turpināsim lietot šo platformu diskusijām ar to jauno cilvēku grupu, kas būs izveidota. Tā tad ir eh, radošs konkurss eh, jaunie cilvēki var uh, uzrakstīt uh, rakstu vai arī sagatavot video sižetu, uh, fotografijas, zīmētu animācijas filmu vai arī programmu, ko varētu rādīt uz viedtelefona. Un mūsu kampaņas laikā mēs pievērsīsimies vienotā tirgus saturam un arī tiks popularizēti jauno cilvēku uzskati. Tātad viņiem vajadzētu pievērsties vairākām tēmām. Mēs viņus aicināsim e, izglītība, e, e, pilsonība, uzņēmēja darbība, kultūra, atpūta, intelektuālās īpašuma tiesības un vide. Uh, Mēs apskatīsim arī tirdzniecību internetā un problēmas, kādas cilvēkiem ir iepērkoties eh, internetā. Un mēs veicināsim šo eh, konkursu. Mums ir vairāki pieredzējuši cilvēki, kam ir eh, tuvu pie 30 vai apmēram 30, kas arī ir savas karjeras sākumā un kas varēs eh, palīdzēt šiem jauniešiem. Mēs arī lietosim privātās organizācijas un mēs arī saskaņosim šo darbību ar citām izglītības un kultūras iniciatīvām, eh, iniciatīvu jaunatne kustībā, kas eh, arī ļoti svarīga. Un Briselē šeit būs pasākums, kur piedalīsies 20 eh, eh, gadīgie, un viņi varēs runāt ar politikas veidotājiem, ko viņi domā par eh, vienoto tirgu un kam būtu jānotiek nākamajos 20 gados. Ir vairākas balvas arī, tātad ir apmaiņas pasākumi paredzēti, jo šeit nav tikai runa par to, kā apsveikt uzvarētājs, bet arī e, šiem jaunajiem cilvēkiem palīdzēt attīstīt viņu e, karjeru, kuru viņi ir tikko iesākuši. E, un ko var darīt eh, Eiropas parlamenta deputāti. Viņi var pārunāt šos eh, jautājumus ar saviem vēlētājiem. Es domāju, ka jums ir kontakti eh, savos vēlēšana apgabalos universitātēs. Jūs varat piedāvāt arī apmaiņas pasākums, jūs varat veicināt šo konkursu, informējot par to medijos. Un šeit mums ir parlamentam un dalību valstīm arī iespēja sazināties, uzrunāt paudzi, kuru mēs varbūt netik bieži uzrunājam, bet kura ir šī vienotā tirgus nākotne. Vai ir kādi jautājumi? Paldies! Man ir tiešām prieks, ka mēs pat uzzinām tik ļoti saulaicīgi. Mēs zinām, ka ir, <clears throat> protams, um, arī otrā grupā parlamentā, arī, kas speciāli izstrādā šos jaunos priekšlikumus. Lai gan jūs arī varbūt to <clears throat> tā varbūt nedaudz piesardzīgi formulējām, tomēr skatu, ka ir ļoti pareizi, ka esam pieņemuši šo lēmumu arī vēlreiz tad uh, stāv stāv sastarpēji vēlreiz paskatīšos 20 gadus. <clears throat> Īpaši, kur mēs skatāmies, kā atkal ir politiskie signāli par um, barjeru uh, uzstādīšanu Eiropā. Paldies jums, kolēģi, par šīm politiskām debatēm. Mm. Un vēl, kas vēlas izteikties, mm, tauts partija. Īstenībā man gribējās tā, <clears throat> nu, kaut kādā kārtībā, nu, varbūt pēc, kurš skaistāks pirmais. Jā. 92. Šī paudze. Um, we, um, I liked this. Man patīk e, ideja par šo 1992. gada paudzi, un e, man ir saprotams, ka mums ir nepieciešama sadarbība, un vai jūs arī piedāvājat iespējas e, praksē šiem jauniešiem? Mēs to darām, un es domāju, ka arī, ja mēs piedāvātu uh, praksi šiem jauniešiem, tad um, arī tas uh, būtu liederīgi, jo uh, šie arī mūsu jaunie darbinieki varētu piedalīties uh, projektā, lai tiešām būtu ja, jauni cilvēki un jaunas idejas. Es gribēju teikt, ka apvienojot eh, spēkus un kolēģiem strādājot kopīgi, tad iespējams, eh, ka šīs eh, pasākums būs vairāk atpazīstams un um, ir vajadzīgs informēt par šo pasākumu, jo pagaidām es informāciju neredzu. Paldies, kāpēc, kundze, tālāk. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī uzskatu, ka tas ir tiešām ļoti iespaidīgi, kas jau viss tiek plānots un darīts. Paldies arī kolēģim. Un es arī vēlos tādu Luigi Rekvādā mm, gan atvainoties, jo viņš ir atbildīgs par šiem jautājumiem, bet ir saslims. Un viņš droši vien daudz ko būtu pateicis par visu šo priekšlikumu, jo viņš jau ļoti nopietni par to visu domājis, bet nu neko darīt. Arī es pat esmu par to visu domājusi un uzskatu, ka tiešām ideja par prakses vietām būtu ļoti apsveicama. Katrā ziņā es tomēr arī ierosinātu, ka nav runa tikai par to, kā jūs sakat, ka jauniešiem praksvietas jāpiedāvā iestādēs un, un atkal uzņēmumiem. Es domāju, ka nevajadzētu pārvilināt vienas praktikants no otras puses. Tātad, manuprāt, mēs meklējam savus praktikants un uzņēmumu meklē savus praktikants. Tas ir labs arī sadarbības modelis un um, nevajadzētu tad varbūt to uzstādīt kā pretrunu. Uh, Mm, tad vēl papildus jautājums par šiem 15. oktobri. Kas īsti notiks tajā dienā? Jūs tacījāt, ka kaut kas milzīgs, grandios tur notiks, un jums jau ir prieks, ka arī jums būs iespēja izmantot plenārsesijas zāli. Man likās, ka tas varētu būt kaut kāds tāds kopējais pasākums. Tāpēc man nedaudz pārsteidza šis formulējums. Galu galā, mēs taču organizējam kopīgu pasākumu Un jā, mēs organizējam to lielajā plenāru sesiju zālā, zālē, bet kas īsti notiks? Man nav absolūti neviens idejas, neviens neko nav pateicis par to. Mm. Man tas ļoti interesē, kas tad īsti būs, jo es domāju, ka tieši tas arī varētu palīdzēt iesaistīt un piesaistīt jauniešus. Ja es pareizi to visu sapratu, tad tomēr kaut kādā veidā arī kaut kā paralēli vēl arī plānot citi pasākumi. Kāds viss kopā saistīsies, lūdzu, tas man ir ļoti svarīgs. Un tad vēl papildus otrs jautājums. Kāpēc gan mēs nevarētu sasaukt kopā jauniešu parlamentu par šo jautājumu? 20 gadniekus. Jā, tā būtu tāda iespēja arī jauniešu starpā, arī tad arī uh, viņi arī vai nu uzņemties tas tāds lomu spēli vai sam, tam līdzīgi, tad uh, izveidot jauniešu parlamentu, es domāju, ka tas varētu būt vēl labāk. Turklāt izmantot arī tie straumēšanu tieši uh, tiesaistē, mēs varētu nodrošināt arī uh, plašāku arī informētību un interesētību. Lapildus vēl visiem tiem pasākumiem, ko jau ierosina Eiropas komisija. Tad vēl šorīt lasot avīzi, pamanīju vienu interesantu lietu. Bādenes Virtenbergs parlamentā, uh, tātad pavalstī svinēja 60. gada dienu. Un tas arī ļoti labi sasauc šādas gada diena, tātad, un toreiz lasīju arī interesantu ideju. Tātad arī starp arī noz, nozīmīgām personām tika uzaicināti jaunieši izteikties par to, kas īsti ir Bādena Virtenberga uh, kā viņi redz to plašāk, kas ir Eiropā, un tāpēc es domāju, ka arī šeit mēs varētu to varbūt ideju arī atkārtot. Es nolasīšu tikai vienu teikumu no šī laikraksta. Viens no jauniešiem, tātad tas ir uh, jurists Julians Raps, viņš raksta, jauniešu nākotne ir Eiropa. Nacionālās, jeb arī lokālās robežas vairs nebūs tik svarīgas un lai arī mums nereti vienu vai otru valsts grib saukt par dienvidu partneri un tam līdzīgi, tas vairs nebūs tik svarīgi. Nu, lūk, tas ir, ko saka jaunieši. Viņi saka, bērni var tirmīgi forši, bet Eiropa labāk. Un um, galu galā mēs redzam, kāds ir kopīgi arī veidojies, un es domāju, ka tās vēl papildus idejas, kuras mēs varētu vēl arī ņemt vērā. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka finanšu krīzes laikā tā ir ļoti laba doma e, koncentrēties uz iekšējo tirgu un radīt vairāk darba vietas. Tas ir vajadzīgs, ekonomiskā izaugsme mums ir vajadzīga. Tā kā šis ir pareizais brīdis, e, kad nodrošināt publicitāti kopējam tirgum. Man patika šī ideja par paudzi 1992, bet es domāju, cik daudz cilvēkus mēs sasniegsim, vai jūs zināt, cik ir 20 gadīgo jauniešu Eiropā. Bet man kaut kas pietrūks tomēr, un proti tieša mm, kontakti ar universitātēm, ar skolām, televīzijas, reklāmas, lai tiešām šādu plašu atbalstu ar to visu saņem. Nu, sociālajie mēdīji, sociālajie tīkli, protams, ir jauki. Es viņus gan nelietoju, bet daudz cilvēku to dara. Bet es domāju, cik daudz cilvēkus mēs šādā veidā spēsim sasniegt. Es arī domāju par to, cik 20 gadīgie šobrīd vispār zina par to, ka ir tāds iekšējais tirgus. Uh, visas apmeklētāja grupas, viņi pat nezina atšķirību starp komisāru un Eiropas parlamentu, un šī iemesla dēļ varētu jau viss būt jauki, bet mums vajadzētu kaut kā mm, uzdot jautājumu jauniešiem vai, vai, vai likt veikt kādu pētījumu ka viņiem, piemēram, jāintervē cilvēki, kas dzimuši, piemēram, tad, kad eh, tika nodibināta Eiropas Savienība. Nu, es te tā skaļi domāju. Man arī patika, protams, ideja par jaunas nākotnes veidošanu. Mēs eh, varam domāt par kaut kādu veidu manifestu un par to, kā Eiropa izskatīsies, teiksim, 2017. gadā. Tas taču viss ir iespējams. Tātad eh, lūgt eh, kreatīviem cilvēkiem domāt par šīm lietām, tā ir tāda scenārija pieeja un to var darīt. Un kas to zina, var jau būt, ka Eiropas Savienība nemaz neeksistēs. Tā būtu mana prognoze. Tālāk jautājumu, vai dalību valstīs ir paredzēta kādi pasākumi, vai tas viss ir tikai tāds interneta pasākums? Nächste Gruppe, die Grünen, sind nicht mehr da. Zaļo vairs nav šeit uz vietas. Vai ir vēl kādi kolēģi, kas vēlas izteikties, teikt? Lūdzu, Francijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī absolūti piekrītu tam, ko teica iepriekšējā runātāja. Tomēr visā šajās debatēs man te kaut kas pietrūkst. Mums, kā Eiropas deputātiem, nu, mums tā kā arī vajadzētu kaut ko iesaistīties. Mums taču ļoti daudz ir kontakti arī ar mūsu vēlētājiem, uzņēmējiem, akadēmisko vidi. Un, ja runāju par atpazīstamību, tad es baidos, ka tie ir aizmirsti iekšļajā tirgus komitejas deputāti, ka mums taču arī vajadzētu aktīvi iesaistīties šajos pasākumos. Un tāpēc uzreiz vēršos pie komisijas pārstāvi. Vai jūs lūdzu varētu mums arī piesūtīt šo mm, prezentācijas materiālus, lai mēs skatītos vēlreiz un jau arī dodoties uz saviem reģioniem, mēs arī varētu izmantot varbūt šeit un atsaukties arī par šo 20. gadu dienu un jau izsludināt un popularizēt šo konkursu. Mm, manuprāt, tas būtu labi. Lūdzu, atsūtiet mums šo uh, prezentāciju, lai mēs varētu jau sākt mobilizēt 20 gadniekus. Jā, nu, arī kolēģis jau pareizi norādīja, ka jaunieši, protams, varbūt saprast, kas īsti ir Eiropas Savienība, bet kas īsti ir iekšējais tirgus, nu, tos viņam varētu būt arī mazāks mm, izpratnes. Tā kā es atbalstu arī Mendes kungu ierosinājumu runāt vairāk plašāk. Tas ir viss. Labi, es vēlos arī vēl atsaukties, un jums būs iespēja vēl arī rēķēt. Viena no manām kolēģiem norādīja, ka būtu bijusi laba reklāma, ja izmantotu reklāmu nacionālajos televīzijas, televīzijas kanālos. Tā kā mums bieži vien ir dažādi veidi reklāmas par uh, ziediem, augiem, par pienu un ko tik ne, tagad varētu arī uztaisīt reklāmas rulīt par 20 gadi iekšam tirgumu. Vēl lūdzu, jā. Jā, nu tāpēc, ka vajadzētu dalību valstīm pajautāt tām, kas saņem subsīdijas, tam obligāti ir jātērē kaut kāds procenti, lai veidotu tātad TV reklāmas, nevis vienkārši karodziņu uh, ar, ar, ar zvaigznītēm, sakot, ka tas notika Eiropas Savienībai pateicoties. Nu, piemēram, e, tā kā es, piemēram, e, esmu mākslinieks, māksliniekiem ir pieņems ļoti labs lēmums, tātad viens procents telpu jāizņem ar mākslas darbiem. Jā, nu, Vācijā mums arī tā līdzīgi ir. Komisijai vārds. Un Roza vēl tomēr es atvainojos. Es vēlreiz runāju par šiem stažieriem, par praktikantiem. Es domāju, ka komisija ir grūti piedāvāt stažieru vietas parlamentā, bet varbūt mēs varam pajautāt parlamentāriešiem, kur mēs varētu publicēt sārakstu par stažēšanās iespējām. Es vēlētos formalizēt šo sadarbību, jo tas ir gal galā kopīgs pasākums un citi priekšlikumi mūsu sanāksmēs. Jā, Herr Dering, it's our common event. Nu, lūk. Jā, tas ir kopīgs pasākums. Jā, un tieši tā, un paldies par jautājumiem, kas ļauj paskaidrot dažas lietas. Un varbūt eh, dažus jūsu priekšlikumus tā tad izmantot, lai uzlabotu visu šo pasākumu. Kas attiec uz promociju, tad mēs tikai esam sākuši kampaņu un ka, protams, ka šeit parlamentārieši var spēlēt ļoti konstruktīvu lomu. Vai būs TV reklāmas, to mēs skatīsimies, tas ir ļoti dārgi. Tur ir jāskatās, cik mums ir budžeta, bet šeit izskanēja liederīgi ieteikumi par iespējām to virzīt uz priekšu. Viens veids, ko var darīt, ir strādā caur partneriem. Mums ir pāri par 200 partneru organizācijām, kas ir iesaistīts sākot no lauku uh, jauniešu asociācijām, studentu asociācijām, arī nozerēm, dažādām, piemēram, farmācija un sociālās zinātnes un tālāk. Uh, organizācijas, kas ir saistīts ar bezdarbniekiem, ar jauniem bezdarbniekiem, uh, tālāk jauni mm, uzņēmēji. Tātad mēs strādājam caur organizācijām, kurās jau darbojas jaunieši. Un tas varētu būt beig beigās tīri efektīvi. Par centrālā pasākuma organizēšanu, protams, ka mēs to darba gru, vadības grupā apspriedīsim, un tas, protams, notiek šeit, kā es teicu, Eiropas parlamentā. Uh, un paldies par uh, apsolījumu palīdzēt jau pirms devām uh, dienām. Un, protams, ka balvu piešķiršana būs saistīta ar šo centrālo notikumu. Mēs vēlamies, lai tas būtu ļoti uh, eh, dīnamisks uh, pasākums un lai tas būtu tā drusciņi savādāk kā pārāsties institūcijas strādā. Un, piemēram, ja Bādena-Virtenberga jau kaut ko līdzīgu dara, mums, protams, vajadzīga šī zināšana, šī pieredze, tā kā mēs labprāt uzklausītu, ko tad jūs cenšaties izdarīt. Jā, to, ka daudz jaunieši neko nezin par kopējo tirgu, es domāju, ka tur pāris miljoni, protams, ir. Un tieši to šis projekts ar ļoti minimāliem līdzekļiem cenšas panākt. Uh, caur šo interaktīvo pieeju mēs cenšamies varbūt izplatīt informāciju, bet nevis vienkārši lasīt lekcijas, bet varbūt informēt tā pozitīvi. Runājot par stāžēšanās iespējām, par prakses iespējām, jā, te mēs skatāmies ne tikai uz stažieriem institūcijās, bet, piemēram, kaut kādos mēdījos, kas pra praktizē jaunu cilvēku apmācību un tā tālāk. Tā kā es ceru, ka tuvākajos mēnešos mums vēl būs daudz kopīgi paliek darāmā. Paldies! Nu, redz, jūs jau visu pamanāt, ka ļoti daudz ierosmju, un es pieņemu, ka par šo jautājumu katrā ziņā vēl pirms vasaras pārtraukuma arī izskatīsim, katrā ziņā diskutēsim par to visu. Mums to vajadzētu darīt. Un tad 15. oktobrī vēl varētu sniegt savu ieguldījumu. Paldies! Nu, parasti mēs nosakam datumu grozījumu iesniegšanai, un šeit priekšlikumu groz, grozīšanai varbūt to var darīt. Nu, varbūt vēl kāds no liberāļiem varbūt arī piedalīsies šajā darba grupā. Tātad, un darba grupā jau notiek tieši viedokļu apmaiņa ar komisiju, tā ka tas ir arī veids. Es zinu, ka tu arī piedalies šajā darba grupā. Un otrkārt, darba grupa, protams, tad arī vēl piedāvā šo jautājumu iekļaut mūsu darba kārtībā eh, no rīta desmitos, piemēram, lai visi būtu klāt. Nu tad man tikai atliek jums paziņot. Nākamā sēdes sanāksme 8. mājas, otru dienu, visas dienas garumā, un visiem um, visiem vēl, nu, lai izdodas, kā, lai visiem patīkam ceturtdien.